Okay, everybody, if... Ja jūs varētu visi ņemt vietas, saka priekšsēdētāji, jo tagad ir jāuzklausa priekšsēdētājs paziņojumu. Vispirms atliekam ekonomisko dialogu viedokļu apmaiņu ar Francijas eh, finanšu ministru Pieru Moskovičiju vakar vajadzēja noturēt ekonomisko dialogu ar Moskovičī kungu, tomēr piekdien 12. sekretariātu izinformēja Francijas ministrija, ka ministrs nevarēs ierasties. Un saistībā ar ārkārts ekofin sanāksmi nedēļas sākumā. Un Šī ir ceturtā reize pēdējo mēnešu laikā, kad Francijas ministrija atceļ dialogu. Sekretariāts eh, pēta vienīgo iespēju šajā sasaukumā, kas varētu būt 24.5. mārts noturēt šo eh, dialogu ar franču partneriem, bet arī šīs dienas nebūs iespējams ir iespējams, ka mēs varētu kaut ko paspēt aprīlī. Mēs turpināsim mēģināt. Taču jāsaka, ka esmu ļoti vīlusies par to, un man šķiet, ka uzstāšanās mūsu komitejā tiek eh, turēta par tādu viegli atceļamu pasākumu. Tāpat arī man informēja par ministra atvainošanos, ir nosūtīta vēstule, kas ir um, izplatīta koordinatoriem, es redzu šūpojot galvas cilvēkus, mums varbūt savu viedokli par to, taču jāsaka, ka mēs nebijām to iecerējuši tad, kad um, veidojām ekonomiskos dialogus. Um, Langenkungs grib eh, izteikties, vai tas ir reglamenta jautājums? Jā, šajā uh, sasaukumā mēs droši vien uh, šo personu vairs neuzaicināsim. Viņš 15 reizes ir atteicis, uh, tad viņš nav pelnījis mūsu aizaicinājumu. Well, well, um, yeah, there, there, there have been, there have... Ir ministri, kuri ir skaidrojuši savus um, dažādos iemeslus grūtību dēļ. Spānijas ministrs ir apmeklējis mūs divas reizes un pelna mūsu visu cieņu. Varētu gadīties, ka mēs uh, atcelsim 24.5. mārta ekonu sanāksmi, tā ir paredzēta kalendārā, bet nekādi jautājumi nav ieplānoti, jo cita starpā divas delegācijas ir projām, turklāt tā ir daļēji zaļā nedēļa, līdz ar to šī sanāksme nenotiks aktualizāciju par trilogiem SRM sakarā notika dialogs 12. martā Strasbūrā, pēc 11. martā Ekofina piedaloties Grieķijas ministram un Eirogrupas e, priekšsēdētājiem. Runa bija par padomas informāciju, par parlamenta informāciju attiecībā uz Baroni institūciju institūtu kredītlīnijām, starpvaldību vienošanās eh, jautājumiem un citiem jautājumiem. Tāpat arī valsts atbalsta pasākumi tika apspriesti, politiskie jautājumi tiks turpmāk apspriesti. 19. martā, kā atkal piedaloties abiem ministriem, šis ir atvērtais dialogs un varētu turpināties eh, vēl eh, piekdienu. Tālāk trips, trešais dialogs notika 11. martā pār iespējamu vides sociālo pārvaldības aspektu iekļaušanu un citiem jautājumiem Vienošanās ir panākta par pēdējo punktu, diskusijas turpināsies par citiem jautājumiem nākošajā trilogā, kurš notiks 20. martā, un ceru, eh, ka mūsu SRM eh, trilogs būs pabeigts uz to laiku. Tālāk maksājumu direktīva. Ceturtais trilogs notika 13. martā, tika apspriesti visi jautājumi, taiskaitā pārobežu, kontu atvēršana, nosacījumi, piekļuvēji, e, maksājumu kontiem. Piektais trilogs notiks 20. martā. Mērķis ir panākt šajā trilogā vienošanos. Kā redzat, nedēļa ir visai piesātināta. Un arī šodien notiks vēlāk trilogs. Okay, uh, to... Un tagad man atkal jāuzdod jautājums komitejai pār sarunām, kur rezultātā mēs panācām kompromisu un saskaņā ar trilogu vienošanos 70. pantu vienošanās ir panākt pēc rakstiskas dokumentu apmaiņas februārī komiteja ir informēta 3. martā par šo vienošanos. Kopš tā laika ir izdarīts nelielas korekcijas tekstā pēc turpmākas viedokļa apmaiņas. Teksts ir paziņots visiem deputātiem un eh, paredzēts to pieņemt koreperā rīt. Ceru, ka padome apstiprinās ar vēstuli, ka tā pieņem parlamenta nostāju. Normālā prakse ir konsultēties eh, ar komiteju pēcvēstules, bet eh, šādā veidā efektīvāk ir to darīt ja tam nav nekādu šķēršļu. Tā tad pirmkārt, vai referents gribētu izteikties? Sven, es redzu, ka Anna Jensen no Alde grupas grib izteikties īsi. Paldies! Es gribētu procedūras komentēt. Esmu konsultējusies ar grupu un varam atbalstīt uh, dokumentu, do, nu, mana grupa vairumā to atbalstīs, bet jūs izklāstījāt visu trilogu sarakstu, daudzus pirmā lasījuma no, nu, nolīgums, un šāda rakstiska viedokļa apmaiņa ne atvieglo darbu. Domāju, ka nākošajā parlamentā, kurā es nepiedalīšos, uh, Mums ir jādomā par jaunām procedūrām, par lielāku atklātumu. Es negribu nekādā veidā kritizēt referents Gīgoltu, kurš ir kā parasti strādājis godīgi, ir labs referents un e, problēma varētu būt bijusi prezidentūras nomaiņa, rotējošās prezidentūras dzīvi neatvieglo, jo mums ir tik e, daudz likumdošanas darba, pie kur strādāt, bet parlamentam būtu jāpārskata jaunu procedūru veidošana. Tas bija komentārs no manas puses. Mēs vienmēr gribam dar, rīkoties ātrāk, bet tas nevienmēr darbu pātrina. Paldies, un Svens grib izteikties. Paldies ļoti īsi. Anda, paldies par jaukiem vārdiem lai skaidri norādītu, kādas grūtības bija, tad tās bija, kā pēc garām debatēm mēs vienojamies ar Grieķijas prezidentūru, un dažas dienas vēlāk prezidentūra teica, piedodiet, 11 dalībvalstis vēlas sankcijas pārkāpējiem vieglākas un atsevišķi uh, E, noteikumi ir vieglāk apējami no, trešo, e, no trešajām pusēm. Un piekrīt, ka rakstiskā procedūra, kā sacīja Arni, ir grūta. Es mēģināju maksimāli aizstāvēt to, ko mēs bijām iekļāvuši, un mēs tikām samērā tālu, turklāt visas grupas, kuras piedalījās e, šajā darbā, darīja to konstruktīvā veidā, un Mēs strādājām visi kopā, taču šīs triloga procedūras izraisa aizvien lielākas kritikas, ir tīpaši tāda, kā dalībvalstis acīm redzami aizstāv vājākas sankcijas pārkāpējiem pēc notikušā. Mēs to redzējām Mifidā, mēs tagad to redzam PVKU un man nav skaidrs, kas tam visam pamatā, bet mēs darījām visu, ko varējām, un pilnībā aizstāvējām to līniju, kāda bija Mifidā, taču nevarējām to pietiekam pastiprināt, lai gan sākotnēji mūsu vēlme bija cita. Šķietu, ka tas piešķir vairāk uh, Eh, skaidrības par to, ko mēs runājam. Jā, turpina priekšsēdētāji, ar šādu procesu mēs esam saskārušies vairāk kārtīgi. Agrīlās, agrīnās apziņošanas mandāts. Lai gan tur ir jauns potenciāls mandāta beigās un attiecībā uz trilogiem. Uz tik daudzām lietām, kas mums jādara, otrā līmeņa darbs. Un vispārējais, ko mēs eh, paveicām šajā sasaukumā, es tikai salieku rokas un lūdzu, lai nākošajā mandātā tas neatkārtotos. Katrā ziņā ar visu esošo vai varu likt uz balsošanu tekstu, par ko esam vienojušies. Vai viss piekrīt ceļot rokas? Ceru, ka cil... deputāti ceļ rokas. Vai ir kāds pret? Vai kāds atturas? Tad pieņemts. Tas tiks ieplānots aprīļa otrajā plenārsēdē balsošanai. Okay. I'm just checking. Es pārbaudu. Do you want, can we do a check now? Vai mēs varam pārbaudīt balsošanas eh, iekārtas? Šī ir tikai pārbaude, nospiediet laimīgās pogas. Eh, viens no sociālistiem ir par daudz. Sociālisti pārskaitiet sevi, bet tā bija tikai pārbaude. Mēs esam pie darba kārtības otrā 12. punkta. Yeah, anyway, so, um, uh, this is Peter Simon's report. Pēters Simona ziņojums. Padomas uh, nostāja tika informēta Marta plenāra sēdē komitejai, ir jālib vai ieteikt eh, to pieņemt plenāra sēdē, ņemot vērā iepriekšējo nolīgumu un komitejas nostāju janvārī, ieteikuma projekts eh, ir pieņemts grozījumi izziņoti, mēs varam pieņemt šo eh, ziņojumu komitejā, bet Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem balsojums ir personāls. Pozitīvs balsojums nozīmē, ka mēs esam gatavi pieņemt padomas nostāju, kas ir grozīta otrajā lasījumā. Sākam balsot personāls balsojums. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot vienbalsīgi 39 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Tas man pārsteidz, mēs esam maz radoši šajā komitejā pie otrā eh, lasījuma nolīgumiem. Vai eh, Sīmon kungs, vai jūs gribat izbaudīt slāvas mirkli? Alen, kolēģin un kolēģin. Tikai vienu mirkli, jā, es gribu tiešām pateikties visiem kolēģiem, ka Viņi tik konstruktīvi gadiem ilgi e, veda sarunas ar šo, par šo sarežģīto dokumentu, arī tad, kad neviens vairs ārpus parlamentu neticēja, ka būs labas beigas. Šo risinājumu visās dalībvalstīs, lai ko es arī nerunātu, bauda atbalstu, tātad visās partijās, visās valstīs esam raduši risinājumu e, labu uh, Eiropas Savienības uh, krājējiem. Labi. Tālāk pāriem pie 13. punkta. Horvātijas pievienošanās 90. gada 23. jūlija konvencijai par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu. Viss ir gatavi, tam varētu, tas varētu notikt ātri. Vispirms otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Elektroniski par grozīto tekstu sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 40 pār neviens nav pret. Kāda vienbalsība un tagad likumdošanas rezolūcijas balsojums. One more button to be pressed. Thank you. That's it. And that is. 40 pār, neviens nav pret, neviens neaturas. Kaut tā būtu biežāk šāda vienbalsība. Un visbeidzot, 14. punkts. kopēja nodokļu sistēma mātes un meitas uzņēmumiem dažādās dalību valstīs. So... Pirmais balsojums ir 19. grozījums par pret atturas pārbaudām Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? 21 pār, 19 pret, pieņemts. Ceturtais pār, piektais pār pret, 20 pār pret pieņemts, 21. pār pret atturas pārbaudām. Visi nobalsojuši, vēl viens nav nobalsojis, beidzam balsot, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas noraidīts, septītais par, pret, atturas noraidīts, astotais par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. 20 Otrais par pretaturas noraidīts. 24. par pretaturas noraidīts, 10. par pretaturas noraidīts, 4. par pretaturas pārbaudām 4. Noraidīts. 25. pārpretaturs noraidīts, 26. pārpretaturs noraidīts, 11. pārpretaturs noraidīts, 27. pārpretaturs noraidīts, 5. pārpretaturs pieņemts, 29. pārpretaturs noraidīts noraidīts 30. par pret atturas pieņemts, 31. par pret atturas pieņemts, jūrī 2 eh, par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 1. par pret atturas pieņemts. Pret. Ņemts. Jūri 3 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. pārpret noraidīts, 2. pārpret atturas pieņemts, 3. pārpret atturas pieņemts, pārbaudām par tekstu kopumā, elektroniski balsojam. Nē, saka priekšsēdētāji personāls balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot. Uh, 34 pār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 it's working. Yeah. Un iekārta darbojas. Galīgais balsojums 35 par 1 pret 5 atturas. Paldies! last commissioner and the last vote. Oh. Uh, If you're leaving, can you leave quietly? Tie, kuri atstāja zāli, dariet to klusi, jo mēs tagad pāriem pie 15. darba kārtības punkta. Okay, um, if we're, if we're all ready, uh... Labi, ja esam gatavi, tad lūdzu pievērsīsimies darbam. Ļoti priecājos sākt šo uzklausīšanu par transatlantiskā tiesniecības un ieguldījuma partnerības eh, un finanšu pakalpojumu regulas jautājumiem. Sveicam mūsu runātājus. Ceru, ka viņi jau ir gatavi uzstāties. Mēs zinām, ka šis jautājums, par kuru runāsim šodien finanšu krīzes rezultātā, ir ieguvis zināmas eh, izmaiņas Ir bijusi jauna likumdošana, lai labotu kļūdas finanšu sistēmā un lai veiktu arī zināmas preventīvas pasākumus. Diskutēsim arī par jautājumiem kā pārobeži, efekti un citi jautājumi. Mums ir ļoti labi runātāji, mums ir eh, arī izplatīta viņu biogrāfija, lai dotu maksimāli ilgu laiku runātājiem un viedokļu apmaiņai. Es eh, nenolasīšu, taču pievēršu jūsu uzmanību šiem CV, kas ir jūsu rīcībā. Dodu katram runātājam piecas minūtes laika un došu vārdu Pablo jo balss veselības problēma dēļ man pamazām dziest un vēlos to saglabāt vakara diskusijām. Vispirms došu vārdu Nadjai Kalviņo, kas pārstāv Eiropas komisijas ģenerāla direktorātu par iekšējā tirgus un pakalpam jautājumiem. Lūdzu, Nadja. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, Kā jūs pienācīgi minējāt, finanšu tirgus ir mūsu tautas saimniecības kodols. Ja ir kāda industrija, kas ir globalizēta un starp saistīta, tā ir tiešām finanšu nozare. Uz mums visiem gulstas atbildība par uh, finansēm, neatkarīgi no mūsu izcelsmes. Tādēļ mēs esam daudz uh, ieguldījuši, lai risināt šīs problēmas. G20 eh, standarti mums sniedz norādes ar galvenajiem principiem un standartiem, taču likumdevējiem katram savā jurisdikcijā šajā komitejā un parlamentā, kā tas ir skaidrs zināms, ir jānosaka konkrētiem likumdošanas standarti. Eiropas Savienība un ASV spēlē centrālu lomu pasaules finanšu veidošanā. Mūsu tirgus eh, ir vairāk nekā divas trešdaļas eh, no pasaules eh, tirgus apjoma. Tādēļ ir tikai loģiski, ja mēs sadarbojamies un diskutējam par šiem jautājumiem pēc krīzes periodā. Eiropas Savienība un ASV spēlē centrālu lomu, definējot starptautiskos standartus, un mēs spēlējam uh, būtisku lomu tajā, lai nodrošinātu to, lai šie standarti būtu efektīvi un konsekventi piemēroti visā pasaulē. Sastrādājamies starptautiskajos formos, kā piemēram FSB, un arī divpusēji, kā regulātoru un uh, uzraugu um, jautājumos. Tāpat uh, arī mēs diskutējam par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, FMRD finanšu tirgus regulatīvo dialogu. Šis neformālais fórums jau ir guvis zināmas panākumus pagātnē, un mēs turpinām sasdarboties ar ASV šajā kontekstā. Ļoti bieži ASV regulātori uzstājas šajā parlamentā, un mums arī ir iespējas uzstāties kongresā, lai izskaidrotu dažādus pasākumus. Tomēr pēc krīzes periodā mums ir jādomā, kā uzlabot finanšu regulējumus abās Atlantijas okeāna pusēs, un mums ir jābūt divpusējai regulatīvai sadarbībai. Mēs vairs nevaram paļauties uz neformālo pusi, un ir nepieciešama caurskatāmība un uzskatāma grāmatvedība šajos jautājumos. TTIP nosaka ietvaru, kā sadarboties finanšu jautājumos, un runājot par uh, konkrētajiem mērķiem šajās sarunās, Eiropas Savienība piedāvā īstenot uh, caurskatāmu, uzskaitāmu un uzticamu procedūru, kas veicinātu abu pušu sadarbību finanšu stabilitātes nodrošināšanai, balstoties uz uh, vispār pieņemtajiem principiem. Vēlamies sadarboties, lai īstenotu konsekventu noteikumu īstenošanu praksē. Vēlamies izstrādāt uh, divpusējo konsultāciju sistēmu, jaunu finanšu instrumentu, debetes, kas varētu nodrošināt efektīvus finanšu pakalpojumus starp Eiropas Savienību un ASV. Mēs vēlamies apņemšanos par to, ka abas juridis, jurisdikcijas uh, nodrošinās to, lai būtu saskaņotība savstarpējā līmenī. Tas eh, veicinātu Eiropas Savienības un ASV regulatīvo sadarbību. Jau tagad esam vienojušies par eh, vairākiem uzdevumiem un uzstādījumiem starp eh, regulātoriem un uzraugiem. Galvenais mērķis šim priekšlikumam ir panākt noteikumus, kas būtu divpusēji un vērsti uz iznākumu. Ņemot vērā abu jurisdikciju galvenās iezīmes Mūsu mērķis ir plašināt šo darbību arī uz citām nozerēm. Apvienotais regulātoru un uzraugu darbs eh, sekos eh, caurskatāmības eh, principiem un atskaitspējas principiem. Regulatīvā sadarbība, kur mēs grasāmies īstenot, nekādā veidā mums Uh, neaizānos mūsu pašreizējos uzstādījumus, nevienkāršos un netvieglos noteikums, kas jau ir spēkā. Tieši otrādi mēs vēlamies nodrošināt konsekvenci un vēlamies izvairīties no jauniem riskiem, kas varētu rasties. Regulātoriem un likumdevējiem joprojām būs iespēja nodrošināt nepieciešamas pasākums, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, balstoties uz eh, labas sadarbības principiem un ņemot vērā iespējamo ietekmi uz otras puses eh, situāciju. Būs jāskaidro pieņemtās izvēles, ja būtu kādas eh, negatīva ietekme galīgajos noteikumos uz otras puses situāciju. Tādējādi tiktu nodrošināti caurskatāmi e, pasākumi, un e, tas palīdzētu regulēt e, pasaules tirgus arēnu. Un tādējādi varētu veicināt tiesniecības un investīciju cirkulēšanu, kaut arī mums joprojām ir ejams zināms ceļš, lai pārliecinātu ASV partnerus eh, par šiem principiem. Mums jāpaskaidro ASV partneriem, ka bez šī ietvera pēc pāris gadiem, kad cerams krīze jau būs aizmirsusies, mēs eh, varētu nonākt pie situācijas, kad eh, katra valsts regulēs pēc saviem ieskatiem un tādējādi notiks fragmentēšana un sadalīšanās. Būtu vēl ļaunāka situācija, ja mēs uh, neredzētu globālo situāciju un prognozes, kas varētu veicināt nākamo krīzi. Tādēļ mums ir nepieciešams eh, izmantot iespēju īstenot pienācīgi TTIP šajā jomā. Lielas paldies! Tagad ceru, ka videokonferencē būs profesors Kris Brummers. Kris, vai jūs esat gatavs? Everyone can hear me uh, in Brussels. Jā. Tā tad mēs jūs arī redzam. Ļoti labi. Pirms es sākšu, es gribētu pateikties Ekonomisko monetāro lietu komitejas deputātiem par šo iespēju dalīties ar jums savās pārdomās šodien. Uzklausīšanas um, tēmai TTIP un finanšu pakalpojumu regulu mēs zinām, ka ir liela panākuma gūta Uh, aktualizēt finanšu pārvaldības sistēmu, abas regulatorās supervaras ir dažkārt uh, pidoši sadursmes uh, tādās jautājumās kā banku uzraudzību, grāmatvedību, atvesinātie finanšu instrumentu pārvaldību un apdrošināšanu. Tātad um, tomēr transatlantiskā partnerība ir ļoti pievilcīga, palīdz uh, Eh, palīdzēs nodibināt eh, pārobežu finanšu regulatoru sistēmu. Taču lielākā daļa no mums labi apzinās, ka jaunās transatlantiskās partnerības nodrošināšana nav vēl zinām lieta. Tādēļ abām pusēm jāpieliek visi pūliņi, lai visi eh, ierosinājumi atbilst abu jurisdikciju finansiālām un, un politiskām prasībām. Gan Brisele, gan ASV jāapzinās, kādas uh, sojas spērt nākamos sarunu uh, eh, raundos. Es gribētu arī izteikt ierosinājumus, ko Eiropas Savienībai nevajadzētu darīt sarunās ar uh, eh, ASV. Esmu liels uh, transatlantisko sarunu atbalstītājs, uh, taču es domāju, ka virzotos uz priekšu šajos sarunās ir vērts paturēt prātā zināms princips. Pirmkārt, um, TTIP sarunu um, ietveram attiecībos finanšu pakalpojumiem vismaz nevajadzētu būt tradicionāls tirgus pieejas domāšanas diktētam. E, jau e, daudzpusējā un arī divpusējā e, līmenī e, ir e, pieejama, e, ir dažādi veidi atvieglojumi un ir tirgus pieeja jau abos virzienos iespējama, taču mēs gribam izveidot jaunu dialogu 21. gadsimta regulatoram nolīgumam. Eh, kas ietvert sevi informācijas apmaiņu, eh, tiespriedumu eh, um, izpildi, un tas palīdzēs efektīvāk uh, sadarboties šajās jomās, kā arī nodrošinās ES tiesku instrumentu efektivitāti. Tas arī palīdzēs sarunas uh, vadīt uh, mētiecīgāk. Otrakārt, tētip nevajadzētu izmantot, lai jaunas saturiskas reformas ieviestu, um, vai arī uh, mainīt uh, esošās uh, pašmāju likumdošanu uh, kā tāds instruments. Ir vairāk iemeslu tam, jo um, pirmkārt um, starptautiskie nolīgumi ir uh, tā devētās soft law vai maigās likumdošanas uh, jomas uh, un E, šīs sistēmas pārveide juridiski saistošā mehānismā <clears throat> nebūtu iespējama bez uh, esošo ASV un uh, Eiropas likumdošanas uh, pārskatīšanas, kas pieņemts kopš 2008. gada. Visbeidzot, CETIP būtu jābūt ļoti piesardzīgiem uh, attiecībā uz formalizēt strīdu risināšanas mehānismu ieviešanu. Esošais piedājums atbilst uh, eh, 20. gadsimta tiesniecības nolīguma klasiskai uh, loģikai, uh, kad um, zinām paneli izlēmt strīdīgs jautājums, un tas lēma būt saistoši. Problēma ir tāda, ka tad šai iestādē būtu jālēmī pār uz startautisko tiesību pamatu, kas vēl neeksistē, jebšu. Jārada pašai e, saistoši noteikumi, kas savukārt var radīt juridiskas problēmas, kas savukārt varētu parobežu tirdzniecības sarunas patiesībā e, traucēt transatlantiskajai sadarbībai tā vietā būtu jāvirzās uz <clears throat> pārobežu sadarbības efektīvāku formu, eh, lai abas regulatūrās lielvaras savus sistēmas varētu aktu aktualizēt vienlaicīgi. Apusējā atzīšanas sistēmas līdz šim nav. Uh, pietiekoši ātri aktualizēts. Un te te varētu būt liela nozīme prioritāšu uh, noteikšanā uh, un ļaujot uh, likumdevējiem un pāriem iesaistītām pusēm veidot vienādu izpratni par regulatoram vajadzībām. Mēs varētu arī domāt par dažādām inovācijām ārpus TTIP, lai pārobežu regulatorais dialogs papildinātu politiskās sanāksmes G20 līmenī, īpaši starp centrālām bankām un finanšu regulatoriem, īpaši ņemot vērā KSV neatkarības aģentūras, neatkarībām aģentūram ir tik liela loma G20 standarta implementācijā. Eh, un nodrošinot, ka šādi ne tikai strīdi tiek izšķirti, bet ASV un Eiropa var vienots risinājums piedāvāt uh, globāliem līmenim. Uh, tie, protams, ir tikai ierosinājumi, kas ir uh, vērsti uz procesuālo. Eiropas Savienība vai īpaši būtu jāsaprot, ka ekonomiskā sadarbība un integrācija var tikai tikt sasniegt pacietīgi un ilgtermiņā lielā sprādziena pieeja transatlantiskai e, regulēšanai nav politiski īstenojama. Tādēļ uzsveram vajadzētu būt drīzāk e, iespējami labvēlīgi apstākļu radīšanai nākotnē, lai e, šo transatlantisko sadarbību soli pa solim veidot e, arvien efektīvāk, formalizējot šo ietvaru e, problēmu novēršanai pirms tās rodas. Tas ir, manuprāt, tētip potenciāls, kas sevi ietver arī iespēju izaugsmei, uh, virzienā uz transatlantisku ekonomisko partnerību, ko daudz no mums šeit vēlas redzēt. Paldies, un bez kavēšanās pāriesim pie mūsu nākošā runātāja, kas ir Finance Watch ģenerālsekretārs Tierī Filiponā. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, manuprāt, jautājums, eh, ko mēs šodien skatām, ir nozīmīgs, lai varētu regulēt servisus konsekventā, visaptverošā veidā. TTIP ir brīvas tirzniecības nolīgums un ir skaidrs, ka e, vairāk finanšu uh, servisu būtu noderīgi ekonomikai. Tomēr koncentrēšos šodien uz jautājumu, vai finanšu servisu iekļaušana TTIP uzlabotu re, re, regulējuma konsekvenci. Manuprāt, ir jāskat vairāki punkti. Pirmkārt, tam ir jānotiek sabiedrības interesēs un politikas veidotājiem sabiedrības intereses jānostāda augstāk par visu, Tā skaitā, ja sabiedrības intereses eh, ir pretrunā ar atsevišķām privātām interesēm. Otrkārt, eh, regulatīvā konverģence ir jāparedz tāda, kas var darboties globāli, nodrošinot vienlīdzīgu spēles noteikumus. Trešais faktors ir tāds, ka ir jābūt gan regulatīvai, gan uzraudzības konverģencei. Un tagad skatīsim šos trīs faktorus pakārtai. Pirmkārt, vai TTP respektēs eh, sabiedrības un privāto interešu eh, hierarhiju. Lai atbildētu uz šo jautājumu, eh, es varēju iepazīties ar TTIP mandātu Eh, kas bija pieejams 2013. gada jūnijā. Un šeit ir punkts, kur ir runa par visaugstākā līmeņa liberalizāciju. 7. punktā, 27. punktā, kā vienošanās ir saistoša visiem regulatoriem. 22. punktā tiek iest iekļauts ISDS, jeb investoru valsts strīda atrisināšana. Tālāk otrais faktors - vai TTIP iekļaus daudzpušu mehānismu regulatīvai konverģencei? Lai sniegtu atbildu šo jautājumu, ir jāsaka nē. Šī negatīvā atbilde, manuprāt, ir ar tālajošām sekām - divpusēja sistēma. Uh, mazinās, eh, vājinās eh, FSB, jeb, jeb Finanšu stabilitātes padomi un citas struktūras. Ja eh, Savienoto valstu un Eiropas Savienības uh, Eh, pārstāvjiem ir saistoši vieni punkti, kuri nav saistoši citiem. Pāriesim pie trešā jautājuma. Ir šeit atbildi ir ne, jo TTIB, izlabojoties kļūdos, šķiet, ka neatiec, eh, nerunā par uzraudzības konverģenci. Gribētu izcelt eh, vēl divus punktus noslēgumā. Pastāv bažas, ka finanšu servisu iekļaušana TTIP varētu, piemēram, raugoties nākotnē. Divdesmit septītais punkts ierobežotu politikas veidotāju regulātoru kompetences. Tas, tā būtu tā saucamā regulatīva atvēsināšana. Un vēl sliktāk būtu, ja uh, E ISDS mehānisms nav iekļauts TTIP. Tomēr jāsaprot, ka tas pastāvētu, pat ja tas nebūtu iekļauts TTIP sarunās. E, tālāk par atklātumu trūkumu TTIP sarunu procesā. Mēs esam dzirdējuši apgalvojumus e, pret tiem, kuri apšaubā un uzdod jautājumus par TTIP. Kāpēc eh, eh, tā vietā gribētu uzdot vienkārši jautājumu? Lai izvairītos no spekulācijām, vislabākais ir pilnīgi atklāts process, kurā visām iesaistītajām pusēm ir iespēja precīzi sekot uh, detaļām no jaunā nolīguma. Es domāju, ka nevajadzētu eh, šos eh, principus izlaist debatēs no acīm. Uh, thank you. Paldies. Un tagad mēs pārējām pie Edvarda Bolza, kurš ir Eiropas komisijas TTIP konsultatīvās grupas loceklis un pārstāv standārtu čarteret banku. Paldies! Priekšsēdētais kundze, godātie deputāti, paldies par doto iespēju dalīties pārdomās par šo jautājumu Man nākas teikt, ka šie uh, apsvērumi, ko es izteikšu, neatspūgļo visas eh, grupas viedokļus eh, kopumā. Un mēs esam ļoti ar atšķirīgiem viedokļiem, un neviens no mums nevar izteikties visas grupas vārdā kopumā. Taču es varu apstiprināt, ka manis teiktais šodien sakrīt ar finanšu tirgus, Eiropas finanšu tirgus eh, asociācijas viedokli, AFME. Un kā jūs zināt, eh, gan Eiropas Savienības, gan ne Eiropas Savienības un Šveices bankas eh, ir ļoti lielu uzmanību pievērsušas diskutēšanai par šiem jautājumiem. Ir jāsaprot, ka Šī ir iespēja izveidot um, tīklu, kas uh, varētu nodrošināt uh, strukturētu uh, finanšu pārvaldību vairākos pasaules reģionos. Um, ir skaidrs, ka šīs, šī jautājuma kodols ir tirzniecības un finanšu pakalpojumu regulējums, kas ir um, ļoti būtisks jautājums. ASV puse ir pieņēmusi nostāju par uh, finanšu pakalpojumiem attiecībā ar TTIP, taču nevēlas uh, tos iekļaut um, pašreizējo sarunu regulatīvajā nodaļā. Eiropas komisijai ir um, pretējs viedoklis, un tāpat uh, uzskata arī AFME, kā arī ASV uzņēmumi. Es varu atsaukties arī uz eh, diskusiju raundu, kas eh, notika ar eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām organizācijām. Šis signāls ir jāsaprot tā, ka mēs nevēlamies nekādā veidā pārrakstīt uh, Doda Franka, DFA vai MIR um, šajā sakarā, un uh, tas ir um, tātad signāls, ko vēlamies raidīt pietiekami skaidri. Līdz šim mēs neesam pietiekami uh, izrunājuši to, ka pastāv pārāk daudz atšķirību mūsu starpā, un ir bijis arī ziņojums uh, šajā sakarā, kas ir ticis izstrādāts. Uh, par eh, atšķirību bīstamību. Vēlētos teikt pāris piemērus um, par šo jautājumu. Tas ir piemēram um, ar dažādām transakcijām saistīti jautājumi, kas um, piemēram attiecas uz eh, tā saucamo parindi 513. Šāda veida atšķirības rada nevajadzīgas eh, un prognozējamas iespējas eh, neregulētai pieejai un neskaidrībai, kas eh, savukārt būtu novēršams ar globāli integrētu un organizētu finanšu sistēmu. Pretējā gadījumā rodas arī papildu izmaksas eh, gala lietotājiem, kas neapšaubām ir negatīvs aspekts. Ir skaidrs, ka iepriekšējie noteikumi ir eh, veidoti pirms krīzes posman un vairs eh, nav pienācīgi pašreizējai situācijai. Līdz šim centieni regulēt eh, situāciju ir bijuši neveiksmīgi, Ir bijuši vairāk priekšlikumi, ir bijis Barņē darbs šajā sakarā, kā arī Laknen priekšlikums, un šobrīd vēl abas regulatīvās iestādes nav par to pietiekami padziļināti diskutējušas un vienošanās. Manuprāt, TTIP kā risinājums ir pareizais līdzeklis, kā risināt šos jautājumus jo ir nepieņemami, ka vienotais tirgus neietver finanšu pakalpojumus. Es vēlētos uzsvērt, ka rūpniecības nozare nevēlētos, lai, lai kaut kādā veidā būtu uh, ierobežotas uh, elastības iespējas um, vai kādas, uh, kāda atšķirīga viedokļa izteikšanas iespējas uh, no attiecīgajām iestādēm būtu jārespektē attiecīgie principi un metodika, lai varētu nodrošināt skaidru un caurskatāmu regulatīvo praksi, iesaistot visas interesētās puses un uh, nodrošinātu regulatīvo konsekvenci. Rezultāts būtu lielākā konsekvence un lielāka uzticamība. Ja ir atšķirības, tad ir pienākums paskaidrot, kādēļ tā. Šai komitejai ir būtiska loma šajās debatēs, kā arī vēstījumu nodošanā kolēģiem ASV, sevišķi aģentūrās, kas darbojas šajos jautājumos. Paldies! Kā jūs zināt, daži no mums dosies turp nākamnedēļ. Tagad došu vārdu Karelam Lanū, kas ir CEPS. To be here to speak on the subject of TTIP and financial services. My point. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu balstoties uz četriem punktiem, kas ir publicēti manā tīmekļa vietnē. Sākotnēji bija paredzēta patērētāju grupai apvienotajā karalistē, kur uzdev jautājumu, kādas ir labums un izmaksas eh, šiem pasākumiem. Bet vispirms dažas vispārīgas lietas par TTIP, pēc tam es par to runāšu plašākā kontekstā un eh, beigās par saviem slēdzieniem. Vispirms, pētījumi par TTIP un par finanšu pakalpojumu, kas ir eh, izdarīti, eh, tas ir CPR pētījums, un tie apliecina, ka Eh, labumi ir, bet tie ir nelieli un būtu nepieciešami dziļāki pētījumi par to, lai konstatētu, kāds tad ir eh, gūstamais labums no TTIP. Eh, būtisks jautājums ir tārifu samazināšana un atcelšana. Un CPR pētījums, kas tika publicēts pagājušā gada februārī, parāda augstākas ka eh, apvienotais, apvienotais efekts tarifu samazināšanai dotu grūti paredzamu iedarbību. Tāpat šis būtu netradicionāls nolīgums, bet balstītos uz tiešniecības politikas jautājumiem. Un, kā mēs zinām, starp Savienotām valstīm un Eiropu jau kādu laiku attīstās e, šī, šie pasākumi jau no 90. gadiem finanšu servisu jomā, finanšu e, dialogs un citi, un domāju, ka finanšu se, e, pakalpojumiem būtu jābūt daļai no TTIP, to jau izskaidroja Nadja tikko, un uh, Eh, Edvards. Un svarīgi tāpat ir salīdzināt, ko mēs gribam sasniegt, kas ir sasniegts ar citiem tirzniecības nolīgumiem, ar Koreju, ar Singapūru, kas ir praktiski paveikti, Kanādas nolīgumu, kur mēs pārāk daudz detaļu nesam redzējuši, bet kur es domāju šie jautājumi ir iekļauti, un piemēram Korejas nolīgumā To jūs varat lai pielādēt no komisijas tīmekļa vietnes. Tur tiek pieprasīts vairākas savstarpējas atzinības, taiskaitā finanšu uh, servisiem. Mums ir vispārīga kopēja struktūra. Piemēram, no komisijas puses un no Korejas puses tie, kas attiecīgās personas atbildīgas par tiešniecību. Uh, Turklāt arī šeit ir paredzēta strīdu atrisināšanas sistēma, kas ir ļoti svarīga. Papildus iemesls, kāpēc finanšu eh, servis ir jāiekļauj, ir tas, ka mēs ieviešam G20 apņemšanos. Protams, ka politisku iemeslu dēļ detaļas var atšķirties, taču mērķi nacionālā likumdošanā paredzēti, ka tiem ir, tām ir jābūt ekvivalentām. Turklāt, mums būtu grūti atsevišķus jautājumus skaidrot partneriem no citām jurisdikcijām. Tālāk par Eh, šī, šo iekļaušanu es nedomāju, ka pēc krīzes kontekstā, ka tas varētu mazināt eh, labumu. Eh, divus piemērus grib nosaukt tiem, kuri nezina. Tika izveidota struktūras 2011. gadā, kas šodien nodarbina vairāk nekā tūkstoti darbinieku. Mēs esam izveidojuši ESMA, IBA, OPA, jūs zināt, cik liels ir budžets, cik daudz ir darbinieku, un viņa izveidoja komiteju, kur no sākuma gatavojas vadīt Elizabeth Vorena, un tur ir tiešām personāls ap tūksto, tūkstots. 500 darbinieku. Un vēl da, ESA regulā ir iekļauts pilnvars, kuras mēs neesam izmantojuši. Otrais piemērs ir šobrīd tā kā mēs zinām, ka um, I have argued a lot, let's say, to have a leverage review on capital rules in the EU. We have said, look, we will decide on this in 2015. Uh, Līmeņa uh, proporcija, protams, kā um, Bāzelē tas ir iekļauts, un arī šeit uh, savienoto valstu piemērs varētu darīt Eiropai. Un runājot par atvasinājumu noteikumu ieviešanu savienotajās valstīs arī būtu nozīmīgs. Noslēgumā pirkārt eh, ir jāveic vairāk pētījumu par izmaksām un peļņu, ko varētu šeit gūt. Otkārt, vajadzētu iekļaut finanšu servisus TTIP, jo nevar tos nodalīt no citiem e, servisiem, taiskaitā investīcijas sadaļā un arī tādā veidā mēs teiktu pārējai pasaulē, ka mēs esam ieviesuši tagad 20 noteikumus un mūsējie ir ekvivalenti. Paldies, Karel! Visbeidzot uzstāsies Kristofers Peins un Kens Monahens. Abi būs eh, videokonferencē. And Christopher is the senior economist uh, finance with uh, Bloomberg. Kristofers ir uh, Bloomberg government ekonomists un uh, dodam jums vārdu. Kristofer, paldies. Priekšsēdz kundz, godājumie komitejas deputāti, sāksim ar pateicības vārdiem par uzaicinājumu šo prezentāciju mums sniegt. Mēs analizēsim Obamas valdības publisko pretestību Eiropas priešlikumiem eh, finanšu eh, regulatoru sadarbības eh, iekļaušanai TTIP. Kaut gan ES un ASV ir šajā jautājumā atšķirīgi viedokļi, abas puses visticamāk nevarēs vienoties par visiem ES priešlikumiem, taču arī ierobežot ap aptvēruma nolīgumam būtu liela vērtība. Kādēļ Obamas valdība pieņem šādu nostāju? Pirmkārt, Obamas valdība ir nobežījusies par jebkādām darbībām, kas varētu Dodd Frank uh, uh, likumdošanas reformas uh, traucēt. Uh, šis uh, likums, kas pieņemts 2010. gada jūlijā, bija viens no prezidenta Obamas lielākiem sasniegumiem, uh, un uh, tādēļ Eh, ASV republikāņi labprāt to arī gribētu mainīt, eh, bet Obamas administrācija tajā nav ieinteresēta. Eh, Divas trešdaļas no Dodd-Frank likumdošanas reformām jau ir implementētas, apmēram 20% vēl jāimplementē, um, un ir sešas aģentūras, kas darbojas ar finanšu uzraudzību ASV. Dodd-Frank noteikumi uh, prasa tam visam sadarboties. Visbeidzot, eh, eh, eh, to viss ir paredzēts sakārtot, bet ja šeit vēl ienāk TTIP, tad tas sarežģītu to visu. TTIP varētu arī, um, ja ir regulatoru sadarbību, pastiprināt potenciāli ASV likumdošanas vaināšanai. ASV ir viens no Bāzels 3 nolīgumā Uh, implementāt, veiksmīgākiem implementētājiem. Um, Bāzele uh, paredz uh, parādu procentu 5%, bet 3%, bet ASV pat 6% banku holdīgiem un 5% citiem. Abams valdība tādēļ uzskata, ka reformas banka struktūrā, tāda kā Folker uh, eh, likums uh, ir ļoti svarīga un uh, tos nedrīkst apdraudēt. Um, valdība tādēļ arī turpmāk ļoti rūpīgi sargās savus līdzinājus sasniegumus. Mēs apzināmies Eiropas bažas par uh, Eiropas uh, uh, bankām, e, kuras darbojas ASV. ASV politiķi uzskata, ka e, e, tā tam ir tomēr jābūt, un TTIP sarunās diez vai tas tiks mainīts. Visbeidzot, Obamas valdība daudzpusējo pieeju varētu uzskatīt par labāk. Ir svarīgi apzināties, kā ASV finanšu sistēma atšķirās no ES sistēmas. Uh, ASV komercbankām e ir apmēram 1 piektā daļa līdz 4 daļai no finanšu, e, e, no, no depozītiem ASV bet, ASV, bet Vācijā tas ir ap 70%. Atšķirība ir kredita mediācijas atšķirības ASV un Eiropas starpā Šīs atšķirības ir arī pamats tam, kādēļ ir liels e, nesaskaņas pār vajadzīgo e, parādu procentu un kādēļ Foltera e, likums e, prasa ASV um, ehm, paturēt spēkā. Un tagad pievērsīšos finanšu regulatoru sadarbībai plašākā TTIP nolīguma kontekstā. Obamas valdība e, diez vai piekritīs finanšu regulatoru e, iekļaušanai TTIP, kā to prasīja es, taču ASV varētu piekrist daudzpusējiem sarunām, e, tāpat laikā neapdraudot otras puses likumdošanas ietvāru. Jāatcerās, ka finanšu pakalpojumu uzraudzība ir viens no sarežģītiem jautājumiem, TTIP eh, skaitā arī ir lauksaimniecība, datu eh, privātums, eh, valsts iepirkums, investoru un valsts strīdu risinājumu un regulators sadarbību citās jomās. Varētu būt, ka mazāk aptvēruma nolīgums, ehm, kurā nebūtu ietrit šie strīdīgie punkti, būtu mazāk kontroversiāls un tādēļ vieglāk noslēdzams. Šāds nolīgums varētu arī iekļaut sevi uh, ierobežot finanšu regulators konsultāciju mehānismu. Mēs lēšam, kā ASV un ES eksports citiem tirgiem uh, uh, ir pakļaut apmēram 10,5 miljārda uh, ik gadus uh, uh, muitnodevām un uh, 96,3 miljārdu regulatoru eh, izmaksām, tie skaitā 12,8 miljārdi automo, eh, automobiļu ražošanā vien, un tādēļ iesakam izslēgt eh, no tietības sarunām finanšu regulatoru sadarbības jomu. Paldies! Paldies! Tagad paskaidrošu procedūru. Tie deputāti, kas vēlas komentēt teikto vai uzdot jautājumus, Lūdzu, piesaistiet mūsu uzmanību. Jau ir šādi runātāji pieteikušies, četri cilvēki. Skinnerkungs vai vēl kāds? Labi, došu jums vārdu un atvainojiet, ka dodos prom veselības problēmu dēļ un dodu vārdu Pablo, kurš arī ir referents eh, par TTIP. Un arī pārējos kolēģus sveicu, kas eh, sniegs kopsvilkumu debašu beigās. Un eh, jums jāmēģina iekļauties laikām. Došu vārdu jums. Paldies sākā jau uzsvēra iepriekšējie runātāji Eiropas Sanībai un ASV divas dažādas sistēmas. Un lai atsauktos uz tēmām, pie kurām strādājām šī mandāta laikā, mēs zinām, ka esam smagi strādājuši pie CRD 4 regulējuma Eiropā, kā arī ir bijušas debatas par spekulatīvajām aktivitātēm un uh, Likanena ziņojums, uh, uz kuru augāmies nākotnē, kas uh, atrunā jautājums, kas ir saistīti ar spekulatīvajām aktivitātēm. Tāpat uh, esam diezgan skeptiski noskaņoti par uh, aktīvu izvērtējumu tirgus cenas līmenī. Kā jau minēts tika, ASV situācija ir citādāka un uh, tur spekulatīvā joma ir ļoti ierobežota. Mans jautājums ir šāds. Kā daudz no jums eh, jau to teica, ja ir tā, ka ASV atsakās eh, piemērot eh, TTIP noteikumus, tad kāda ir TTIP jēga? Ja mēs savukārt panākam šādu konverģenci, tad uh, uz kuru pusi notiks šī konverģence, vai iesim ASV virzienā vai Eiropas Savienības virzienā. Ja būs savukārt tāds uh, kompromiss, tādā gadījumā viss mūsu iepriekšējo gadu darbs būtu zināmā mērā bezjēdzīgs. Paldies! Nākamais runātājs. Uh, Lamerta kungs. Runāšu angliski lai arī videokonferences runātāji varētu saprast mani. Es eh, dzirdēju jūsu teikto, Nadja un pārējie, un man šķiet, ka jūs, jūs visi esat tik jauki cilvēki un varbūt, eh, zināmā mērā, naivi, jo jūs visi minat skai, eh, augstākus standartus un to, ka būtu uz tiem jātiecas, taču tagad raugoties uz mandātu un visu pārējo, man šķiet, ka izredzes. Uh, ka šeit tiks panākti augstākie standarti, ir visnotaļ mazas. Kādi ir pierādījumi? Es nerunāju par jūsu centieniem, sapņiem, ko mēs varam atbalstīt un lolot. Par to es nerunāju, taču kādi ir sausie fakti, kādi ir pierādījumi? Mēs varam redzēt, ka ir politiskais atbalsts un uzņēmumu atbalsts augstākajiem standartiem. Protams, es esmu drošs, ka finanšu spēlētāji vēlas iekļaut e TTIP finanšu tirgos. To es saprotu, taču es arī redzu, ka šajā okeāna pusē lielie nemitīgi spiež uz zemākiem standartiem, aizbildinoties ar to, ka nevajadzētu sagrozīt konkurenci un to pazemināt attiecībā pret ASV spēlētājiem. Uh, Un ja mēs tagad pēkšņi runājam par uh, transatlantiskiem standartiem, varbūt, ka viņi mainīs domas uh, un teiks, labi, mēs tad vēlamies tos augstākos standartus, bet, nu, tas ir vēl neatbildēts jautājums. Kas uh, jums liek domāt, ka būs centieni tiekties uz augstākajiem standartiem? Es neredzu pierādījumus, ka tas tā būs. Un mums vajag pierādījumus. Uh, Es piekrītu Karolam par to, ka mums varbūt nepieciešami labāki pēdījumi par to, kas varētu, mm, kas varētu izsvērt, kādi, kāds būtu izmaksas un citi jautājumi. Taču es eh, redzu 500 eiro uz mājasēmniecību. Nu, tās ir pilnīgi smuļķības, šis skaitlis. Eh, tas eh, uzrakstīts, lai padarītu šo darījumu pievilcīgu. Mans jautājums, eh, Nadja, ir par to, kā kabatā nokļūs eh, šie 500 eiro. Ir jāsaprot, eh, kā tas norisināsies. Līdz ar to, godīgi sakot, skatoties uz ISDS mehānismu un TTIP un to, ko uzņēmumi vēlas no TTIP, man ir pilnīgi nav pilnīgi nekādas pārliecības, ka tas eh, novedīs pie kādiem konkrētiem un vēlamiem rezultātiem un eh, patērētāju aizsardzības. Varam konstatēt, ka šajā jomā ASV ir veikusi labākus eh, darbus nekā Eiropas Savienība. Un visbeidzot, par jautājumu, ka ASV lūdza lielāku caurskatāmību, lielāku pārskatu atbildību. Nu, varētu šķist, ka tas ir lieliski, ja mēs skatām caurskatāmības principu un tā tālāk, tas viss šķiet ļoti labi, taču šķiet, ka vismaz pagaidām sākuma punktā nav um, pārliecība, ka tas tiešām tā notiks, ir drīzāk runa par visādām informācijas noplūdēm un tam līdzīgi, taču jāsaprot, ka mēs nevēlamies nonākt tādā situācijā, lai uzņēmēji domātu, ka tie muļķīgie lukumdevēji uh, kaut ko ir sagudrojuši, un tagad mums viņam jāpaskaidro, ko tieši mēs gribam. Ja mēs riekojamies šādi, tad iznāk, ka visa lēmuma pieņemšana ir uzņēmēja rokās. Tad jau visu var aizvērt, gan parlamentu, gan valdības eh, likvidēt, un viss būs tikai uzņēmumu rokās. Paldies, Lamberta kungs. Tagad eh, vārds eh, nākamajai runātājai. Svinbērnes kundzei. Es runāšu mazliet citā aspektā. Galvenokārt tāpēc, ka finanšu servisu regula ir joma, kur mēs esam pavadījuši visvairāk laikas dialogā starp savienotām valstīm un Eiropas Savienību. lai mēģinātu iekļaut G20 un Bāzels 3 noteikumus. Tāpat es ļoti cieši esmu sekojusi e, noteikumiem par atvasinātajiem darījumiem, un šis process nebūtu nav gluts. Domāju, kā e, šeit tik tiešām nelabais slēpjas detaļās. G20 gadījumos par atvasinātajiem darījumiem E, lēmumus pieņem individuālas aģentūras, un tāpēc ļoti grūti iestrēgt detaļās. Savukārt kopāina, kas būtu jāvēro, ir kā mums to panākt, kā nodrošināt, ka rezultātu. Mums ir spēlētāji lielākie tirbus, tirgus dalībnieki abos Atlantijas eh, krastos, un es gribētu aicināt iekļaut finanšu servisu tetīpē. Tas nozīmē, ka mēs varētu veidot visaptvarošu darba kārtību, un pēc tam, kad mēs esam tos iekļāvuši, mēs varētu izslēgt atsevišķas lietas. Gribētu aicināt izprast to, ka mums um, nav citas alternatīvas, kā to iekļaut. Un gribētu panelim jautāt tiem, kuri eh, nāk klajā ar tādu pašu vēstījumu kā es, kas viņu prāta būtu jāizslēdz no finanšu uh, servisu jomas vai prudenciālie jautājumi vai vēl citi, kuri jāpaliek pilnīgā ārpusē. Paldies! Paldies, Svinbornas kundz. Gīgold kungs lūdzu. Well, um, first, uh... Keja, pirmkārt esmu pārsteigts, ka Madam Thatcher joprojām ir ar jums. Mums vienmēr ir alternatīvas. Un to ir ļoti svarīgi paturēt prātā. Tas arī ir patiesi runājot par TTIP. Man jāsaka, man patīk Kena Monahan komentāri, jo es domāju, ka ar tiesniecības nolīgumu starp es un ASV varētu šis tas tikt sasniegts, bet to apdraud mandāts, kas viss pakļauj slepenām sarunām tā vietā, lai precīzi definētu tās jomas, kurās mēs varam kaut ko iegūt un sasniegt tiešām rezultāts, un tāda ir problēma. Pat laban. Arvien vairāk cilvēki apzinās, ka ir riski lasot mandātu un nopietni uztverot to, kas tur ir rakstīts, un tieši tā mums arī vajadzētu darīt. Tad tas uh, pavērt būtībā visu šo lādītu, mēs zaudējam to, ko mēs varētu sasniegt visādi veidi lobby un interešu grupas gribētu tur visu kaut ko iekļaut, taču tie, kas grib tur visu kaut ko iekļaut, beigās zaudēs. Īsnībā tādā situācijā mēs esam, un tas ir ļoti žēl. Man ļoti konkrēts jautājums ekspertiem. Es ļoti priecātos, ja jūs varētu to komentēt. Ja es pareizi lasīju, jau uh, apstiprināto brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Singapūru, tad es saprotu, ka finanšu produkts, kas der eh, tirgumu Singapūrā, automātiski ir jāpieņem arī tirdzniecībai šeit Eiropā. Tāds ir pētījuma atzinums par finanšu tirgus sekām. SOMO nevalstiskā organizācija Nīderlandē ir šo pētījumu veikus, un, un ja tie paši pasākumi tikt šeit piemērot, tad būtu daudz lielāka iedarbība, jo e, tikai nedaudz cilvēki pirks finanšu produktu no Singapūras Eiropā, taču ar ASV produktiem e, tas varētu būt jau daudz nopietnāk. Tādēļ man interesētu jūs komentārs par to, vai jūs grasaties eh, analogas uh, normas šeit iekļaut, vai jūs uzskatiet, ka uh, tas varētu apdraudēt jūsu paštirgumu? Es eh, domāju, ka tā ir ļoti nopietna problēma, jo mēs esam gādājuši, ka tagad ar jauno MIFID nolīgumu mēs zināms produkts varam izņemt no tirgus, izslēgt no tā. Ja produkts ir reģistrēts Ņujorkā vai Singapūrā vai jebkurā citā valstī, tad tas varēs arī tikt tirgots šeit, bet tās neatbilst mūsu MIFID nolīguma garam šajā ziņā. Un Karol, tavu komentāru man intriģēja, saintriģēja, jo tev taisnība, 9. pānta noteikumi e, gandrīz nav tikuši izmantot. ES un ASV sadarbības laba forma būtu piedāvāt šai institūcijai veikt mūsu patērētāju aizsardzības uzraudzību Eiropā. Droši vien viņi to darīja daudz uh, e, veiksmīgāk nekā mūsu iestāde līdz šim. Es vēlos, ka patērētāja aizsardzība tiktu uztvert daudz nopietnāk, izmantojot juridiskās pilnvaras, kuras esam viņiem piešķīruši. Tas ir arī ierakstīts ziņojumā, par ko parlaments nobalsoja pagājušajā Strasbūras sesijā, ka mēs gribētu redzēt lielāku aktivitāti no šīs patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas. Diemžēl neesam neko daudz tādu redzējuši līdz šim. Paldies, Gīgold kungs, visbeidzot Skinner kungs, atvainojiet, es tikai vēlāk pieteicos, taču, ja mēs gribam spriest ES, ASV uh, attiecības, kā visi zina, kas ir veduši sarunas ar ASV senātā vai citur, vienmēr ir liela, gandrīz automātiska atturība, kas attiec uz regulatoru ko, uh, sadarbību. Un tas bija viens no finanšu krīzes cēloņiem. G20 teica, ka tam vajadzētu notikt, un ja mēs to ignorējam, un ja mēs neņem vērā, ka TTIP jau ir pamats šādām diskusijām, tad mēs šos mērķus diez vai sasniegsim. Uh, Eh, tātad panelisti to nav teikuši, bet eh, viens vai divi no jums varbūt tam varētu piekrist. Vai lielākās atšķirības nepaukstina arbitrāžas riskus? Eh, un šī arbitrāža var arī norisināties starptautiskās organizācijas un varētu beigās vienoties par zemākiem standartiem nekā esošiem. Un ne jau mēs esam vienīgie šeit uz zemes virsus. Uh, diez vai visas valstis pasaulē vēlēsies tāpat vien pārņemt ES un ASV noteikums, die, drīzāk otrādi. Nu, lūk, un tā es domāju, ka mums ir pienākums mēģināt šos punktus iekļaut tētipā. Un es to saku tādēļ, ka Nādja teica savā dokumentā, pauda, ka finanšu tirgus regulatoram dialogam bija daži uh, panākumi, bet šos panākumus diez vai būtu izdevies gūt, ja tas būtu bijis divu režīmu politiskā nolīguma sastāvdaļa. Beidzot, izšķiroši ir viens punkts. Mums ir globāls problēmas, bet mēs eh, turpinām tam rast lokāls risinājums, un tas ir jābeidz. Paldies, Skinner kungs! Atgriezīsimies pie paneļa dalībniekiem iesākot ar Kalviņo kundzi. Katram trīs minūtes. Kalviņo kundze lūdzu. Paldies par šo ļoti interesanto diskusiju. Gribu pateikties parlamentu deputātiem par ļoti interesantajām piezīmēm. Un no manas puses seši jautājumi ļoti īsti. Pirmkārt, lai paskaidrotu, kā mēs esam iecerējuši finanšu servisu TTIP ietvaros, tas attiecas uz noteikumiem, kas eh, tiek diskutēti tādos fórumos kā Bāzels komiteja, citur, un gribu piebilst, ka tiem, tie ir jātīsta neatkarīgi katrā jurisdikcijā TTIPā mēs nedomājam par sarunām par patiesiem standartiem, bet par procesu, atsevišķi pārvaldības noteikumi, kā to sacīja Skinnerkungs. Mums ir jāveido un jātīsta dialogs un jāņem vērā pēc krīzes uh, izaicinājumu. Šeit ir runa par procesu, kā mēs strādāsim. Otrkārt, tik tiešām mūsu pie šīm sarunām, un Lamberta kungs mūs nosauc par naiviem, vienmēr ļoti labi, kad ir skaidri mērķi un redzējums, ko gribam sasniegt, bet e, mūsu gadījumā šeit nav runa konkrēti par tirgus e, piekļuviem. pilnīgi noteikti mēs varētu panākt efektivitātes iegums, bet tas nav galvenais mērķis. Mūsu pieeja. Un esam pārliecināti, ka uh, izaicinājumi ir globāli, ka mums ir jārieģē uz šiem izaicinājumiem koordinētā veidā kopā ar kolēģiem Atlantijas otrajā krastā. Pretējā gadījumā visdrīzākais rez rezultāts pēc krīzes būs. This has not always been the case. And we cannot uh, avoid the risk that in some years a race. Uh, š mēs nonāksim pie sacīkstes virzienā uz leju, kas. Un šeit mēs saskaramies ar ievērojamu risku, ja mēs darīsim visu vienu paši, tāpēc mums vajadzētu sadarboties uh, ar mūsu paredzamajiem partneriem. Tālāk daudzpusīgums. Tā, šajā sakarā jānorāda, ka mēs strādājam mat, daudzpusīgos fórumos, bet šajā etapā mūsu partneris ir Savienotās valstis un pilnīgi skaidrs, ka mēs strādāsim pie sadarbības eh, daudzpusīgā jomā. Mēs domājam par sadarbības modeli ar citām jurisdikcijām, un mums ir jādomā par to, kā mēs G20 ietvaros eh, to sakārtosim. Ceturtkārt, šeit nav runa par tradicionālām tirzniecības attiecībām, bet par transatlantiskajām partneru attiecībām tās nozīmē, ka tas ir kas vairāk nekā tīras tirzniecības sarunas. Un um, Svinbornis kundze sacīja arī, ka regulatīvais uh, apēc uh, ir tāds, ka mēs paturam e, prudenciālos jautājumus, taču skaidrojam, kā to ieviest abos Atlantijas krastos. Tālāk par sekretumu. Var runāt tikai par mums. Mēs esam bijuši ļoti um, atklāti, mēs esam visu uh, likuši uz galda, mēs esam rīkojušies maksimāli caurskatāmi, un jūs varat visur iepazīties ar dokumentiem, tie ir publicēti tīmekļa mm, vietnē, un piekrīt parlamentam, ka noslēpumainība nav laba, ja jūs vēlaties sev uzticību. Taču vienmēr pastāv tāds pašsaustīšanas risks. Es, um, gribu apliecināt visu savu cieņu Eiropas līdz likumdevējiem. Iespējams, kā atsevišķi eh, noteikumi ir stingrāki savienotajās valstīs, atsevišķi noteikumi ir stingrāki Eiropā, bet vienmēr, kad mēs mēģinām parādīt, ka esam labāk nekā citi, ir mums jāpliecina, ka mūsu noteikumi sadarbojas kopā. Paldies, Kalvīnas kundze, jūs gan izmantojāt praktiski divreiz sev atvēlēto laiku. Es ceru, ka pārējie parelisti iekļausies sev atvēlētajā laikā. Tagad gribu dot vārdu profesoram Krisam Brammeram, vai jūs mūs dzirdat? We're there. Uh, thank you very much. You know... Dzird jūs. Jā, man Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs runātu par procesu. Eiropas Savienība noteikti var lepoties tāpat kā SV eh, ar savu stingrību dažās jomās. Kredīt eh, aģentūru regulējumā zinām aspektu jaunā eh, finanšu darījuma nodokļa, vai mēs piekrītam tam visam vai nē. Vienalga, ja Eiropas Savienība var uh, lepoties savā veidā ar eh, šiem soļiem, ko tā es pērus, kas zināmās jomās noteikti pārsiec kā 20 prasības. Taču jautājums nav par saturisko, kas ir stingrāks, kas ir maigāks. Jautājums ir par procesu. Un es gribētu teikt, ka process ir nozīmīgs ne tikai tādai Eh, tikai raugoties uz mērķi, kaut gan tas ir svarīgi, bet arī kā mēs to tiksim. Mums ir diplomātisks process, kas darbojās un ne tikai pagājuši gadu, bet pēdējo 10-15 gadu gaitā esam piedzīvojuši vairākus gadījumus, kad eh, nevienprātības starp ES un ASV noveda pie palīdz jums nonākt pie augstākiem standartiem. ASV ir apusējās atzīšanas režīms ar SEC, kur mēs izmantojam šo apusējās atzīšanas režīmu, lai nodrošinātu eh, ASV un Kanādas tirgu savietojamību, kas noved pie tā, ka Kanādas regulatorie eh, prudenciāli režīmi tika uzlaboti. Un raugoties uz to, kā tas bija pēdējā laikā starp ASV un Eiropu, zināms, izmaiņas ne tikai attiecībā uz saprašanās memorandu, es domāju, lielākā daļa cilvēku piekrit, piekrist, ka tas bija drīzāk eh, sacīksts uz augšu, nevis uz leju. Un Eh, eh, visumā tad šie procesi virzās pareizā virzienā, bet jautājums ir nevis tikai, vai mēs panāksim eh, ekvivalents, bet jautājums, kā mēs tur tiksim. Un tas ir svarīgi tādēļ, ka raugoties uz nevienprātībām ASV un ES, Financial Times par tiem jau vairākas E, nedēļas raksts, un tas rada e, nedrošību visiem iesaistītiem politiķiem, e, arī uzņēmējiem un attiecībā uz ātrumu, kā mēs implementējam savus regulatorošus režīmus. Daudz varbūt neatzīst vai ne nesaprot, cik lielā mērā personas var regulatoro procesu ietekmēt. Un šis process var pātrināties vai palēnināties atkarībā no tā, kā ekonomiskā diplomātija tiek vesta. Tas ir ļoti svarīgi. Un tad visbeidzot par trešajām pusēm, kas nepiedalās šajā debatē. Atlantijas padomas ziņojums beidzās ar piebildi, ka pasaule ir pārmaiņu procesā, un to ne tikai es un ASV saprot, bet arī citi daudzpusēji spēlētāji, un es un ASV ir visaugstāko standartu no, e, valstis, tām ir visvairāk kompetences un resursi, taču tās ne, nav vienprātības attiecībā uz regulatorās pārvaldības gā pamatjautājumiem. Tas dod iespēju trešām pusēm atkal iet savu ceļu. Un daļa no arbitrāžas jautājuma ir ne tikai par transatlantisko arbitrāžu, kaut gan par to arī noteikti iet runa, bet jautājums par arbitrāžas potenciālu, kad es un ASV nesaskan. Tātad tas ir efektivitātes jautājums, par firmām, kas darbojas abās jurisdikcijās, runiet par piekļuvu kapitālam efektīvu, lai izvairītos no arbitrāžas, un, bet ir runa arī par 21. nolīgumu, no, eh, gadsimtu nolīgumu, kā iespēju eksportam, ne tikai preču, bet arī augsta regulatora standarta eksportam. Paldies, profesor Brumer, un tagad Filiponā kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Daudzi deputāti jautājumi attiecās uz tiem, kas piedalās sarunās. Mani pats atrieca Pēters Skinner sacītais beigās. Mums ir globāls problēmas un mēs meklējam vietējas risinājumus. Es varu tam eh, tikai piekrist. Tas ir veistījums, ko mēģinam, no, mēģinu nodot tālāk tad, kad runāju par daudzpusīgo pieeju šiem jautājumiem. Es eh, negribu teikt, ka divpasējs eh, nolīgums jau pēc definīcijas ir vietējs risinājums. Un, Es zinu, ka finanšu pakalpojumu pasaulē eh, neatceros konkrētu skaitli 60% vairāk. Skatīsimies visu perspektīvā. Pirms desmit gadiem um, eh, IKP eh, pasaulē bija 60% Eiropas Savienībai savienotajām valstīm. Šodien tas ir 45% un pēc vēl gadiem tas varētu eh, kristies. Eh, pasauli ir daudz lielāka. Ķīna, Japāna, Brazīlija ir ļoti nobažījušās pār to, ka tās netiek iekļautas procesā. Piemēram, Japāna nesen sūdzējās par to, ka tad, kad tie pieslēdzās eh, re, li, notiekuma procesam, ka viņiem tika norādīts, ka viņi ir eh, iekavējušies. Tie, kur eh, strādā pie daudzpusējas finansu, daudzpusējiem finansu noteikumiem, var tie jums pateiks, ka ir darba kārtība koordinācija, dažādi pārskati, kas visi nozīmē, ka vai tas ir jāiekļauj konkrēti vienā nolīgumā. Man nav īstas pārliecības par to, bet dažas lietas, uz kurām es gribētu rieģēt tagad. Vispirms atgriezīsimies pie faktiem pēc būtības. Informācija, ko mēs saņemam, un apziņa, ka mērķis ir maksimāla liberalizācija. Es gribētu kļūdīties, bet Es gribētu dzirdēt pierādījumu faktam, ka jā. Uh, ir esošais mandāts ar esošo kontekstu, ka tas nenovedīs pie šīs sacensības virzienā uz leju. Es ceru, ka es, es ļoti gribētu kļūdīties. Paldies. Tagad es dodu vārdu Balza kungam uz trim minūtēm. Es mēģināšu iekļauties trīs minūtēs. Pirm, Pirmajam eh, jautājumu uzdevējam, kāda ir jēga no tad IP bez finanšu pakalpojumiem? Nekādas jēgas nav tam pastāvēt. Otrkārt, eh, Lambert kungam parlaments un, un eh, citas institūcijas pašas tika, um, tām tika norādīts, ka tās padarā vieglāku un šķīdina Bāzela 3 eh, noteikumus. Vajag palūkoties uz eh, esošo situāciju ietekmi uz reālo ekonomiku. Tālāk Gīgold kungs, es Es nezinu, vai esat bijis Singapūrā vai tikušies ar eh, Singapūras lēmēju iestādēm, bet viņu standārti ir viena no labākajiem un augstākajiem pasaulē. Paldies! Paldies! Balskungs, jūs izmantojat tikai minūti desmit sekundes. Nākošais runātājs Lanonkungs. Paldies! Vis, Savu visumā, lai atbildētu uz visbiežāk uzdoto jautājumu par eh, pierādījumiem, kāda ir mūsu rīcībā, nākotnes izaugsmē, ir eh, skaidrs, un mēs arī to redzam, ka mēs eh, pamazām redzam izaugsmi, redzam, ka Šveicē ir augstāk kapitāla standarta nekā Eiropas Savienībai un ASV Viņiem ir augsti standarti un augsti kontrolas līmeņi finanšu konglomerātiem. Tā kā es varu teikt, ka, protams, briesmas pastāv pēc krīzes perioda apstākļu dēļ. Tajā ziņā es piekrītu, taču varbūt mums vajadzēs eh, pielāgot eh, un paaugstināt Eiropas Savienības eh, standartus līdz ASV līmenim, būtu jāveic eh, adekvāts stresa tests eh, Eiropas Savienībā, jānosaka attiecīgi sliekšņi. Un, ja mēs skatām attiecīgās, attiecīgā dienesta darbu ASV, tad mēs varam mēģināt tikai sekot šim piemēram un aizsargāt patērējus tieši tādā pašā līmenī. Ir skaidrs, ka būs arī labumi finanšu sektoram, investīciju fonda sektoram, kopēju izdevumu rādītāji ir optimismu viesoši un kopumā varam secināt, ka patērētāji gūs labumu no šīm pārmaiņām. Runājot par pārējiem jautājumiem, uzskatu, ka tas ir ļoti sarežģīti. Protams, ka ir jābūt zināmai pārliecībai un ir jābūt nodrošinājumam šīs sadarbības kontekstam. Es eh, redzu, ka komisija nav uh, veikusi nekādu uh, tiesvedību vīza ASV vai vīza Inkas sakarā. Un runājot par uh, grāmatvedības standartiem. Ja mēs izslēdzam finanšu standartus, tad kādēļ gan neizslēgt arī grāmatvedības standartus? Šo standartus eh, Eiropas Savienība un ASV pārunā vairāk kā desmit gadus, un ja mēs izslēdzam finanšu standartus, tad arī grāmatvedības standarts būtu vieglāk izslēgt, un otrādi, ja mēs ieviešam vienots finanšu standartus, būs vieglāk arī ieviest eh, grāmatvedības standartus. Runājot par eh, caurskatāmības procesu, uh, Uzskatu, ka šis eh, process ir bijis daudz cārskatāmāks eh, nekā iepriekšējos eh, gados esošie procesi. Tad citos gadījumos ir bijis, bijusi konkrēta informācija tikai pašās beigās, taču šobrīd jau ir dažādas interešu grupas un domu pūciņi, un uzskatu, ka šajā kontekstā ir daudz lielāka caurskatāmība nekā citās sarunās līdzinējā praksē. Runājot par uh, pušu iesaistīšanos uh, daudzpusējām sarunām, tad uh, finanšu nozarē ir ļoti maz iespēja veikt šādu daudzpusēju kontekstu arī uh, pēc krīzes eh, kontekstā tas nemaz nav ticis izmantots. Šis multilaterālais eh, konteksts, es nedomāju, ka tie ir pretrunas, bet es domāju, ka ir šeit eh, savstarpēji papildi, papildināmība un citi nolīgumi, kuros jau ir finanšu pakalp, pakalpojumi iekļauti, liecina par to, ka tas ir savstarpēji labvēlīgs process. Paldies! Kaut arī mums nav laika secinājumiem pilnībā piekrīt jums pret savu skatāmību. Tagad dodu vārdu mūsu runātājiem eh, videokonferencē. Lūdzu, ja iespējams, izmantojiet uh, eh, 3 līdz 5 minūtes abi divi. Runāsim īsi. Um, jā, eh, runāsim ļoti kodolīgi. Pirmkārt, ļoti skaidrs, atbildot uz dažiem deputātu jautājumiem, ka šeit nav runa par konverģenci. Mums gala rezultāts nebūs konveģents, un pat tas arī nav priekšlikumā paredzēts. Priekšlikums ir pat process. Ir atšķirības starp ES un ASV, un konverģents mēs neredzēsim. Atklāt runāt. Tad runa ir par procesu, un tas ir svarīgi. Otrakārt, es domāju ļoti svarīgi teikt, ka daži no ASV regulātoriem stingri noraidītu ideju, ka finanšu uh, uh, regulatoru neiekļaušana TTIP uh, eh, būtu pildzām skrējienam uz leju. Daži ir ASV prasījuši augstu kapitāla standartus lielākām bankām un daudz sūdzības no lielām finanšu institūcijām ir tikuši noraidītas un paturot to prātā, es gribētu runāt par vienu punktu priekšlikumā, kur ir runa par eh, apusēm konsultācijām. Tur teikts, ka konsultācijas pirms jauniem finanšu pasākumiem ir vajadzīgi eh, starp ES un ASV, un lai nebūtu jaunu noteikumu, kas otras puses jurisdikciju varētu ietekmēt. Ja mēs šo priekšlikumu sadalītu divos, es domāju, ka apusējas konsultācijas varētu būt sasniedzams. Otrā daļa ir nesasniedzama. Īpaši domājot par to, kā tiesām iz, eh, izšķirt, kas eh, pamatot un kas nepamatot skar otras puses jurisdikciju. Tātad eh, skaidrs, ka regulātori un Fed neuzskata, ka noteikumi attiecībā uz ārvalstu banku darbību ASV nepamatoti e, skar š, cits jurisdikcijas, un viņiem šīs noteikums jāraksta, un viņi tos neparakstīs. Tagad došu vārdu Kenam, es domāju, ka regulātori šeit uzskata, ka viņi strādā ļoti labi, un viņi nepārakstīs kaut ko no noteikumiem, kurus viņi pieņemš. Divi punkti. Paldies visiem par jautājumiem un komentāriem. Divi galvenie punkti. Pirmkārt par nolīgumu aptvērumu Es domāju, ka es un ASV noteikti vajadzētu tiekties uz uh, plašu nolīgumu, kas varētu dot iegūmu abām tautsēmniecībām. Daļa no procesa šīm sarunām ir skatīties, kur var e, dziļāk e, vienošanos panākt un skatīties, kas ir mazāk plaša aptvēruma teikt, ka ASV nepiedāvā pietiekuši daudz šajā jomā vai ES tajā. E, nu, tas viss tuvākā laikā vēl jānoskaidro, bet visbeidzot, ja būs nolīgums, kas ir dziļāks dažās jomās, netīdzīši citās, joprojām no tā būs iegūms Es domāju, ka mums jātiecās uz gudriem kompromisiem, kā panākt īstu progresu bez tā, ka mēs iet pārāk tālu citās jomās. Un visbeidzot pie jautājuma, kas iepriekš tika uzdots par to, kāda ir jēga tītība bez finanšu pakalpojumu, mēs par to esam iedzinājušies. Lauksaimniecība, ķimiskās vielas, automašīnas, biznesa pakalpojumi, kā konsultācijas, juridiskie pakalpojumi, farmaceitītam visam ir, tas viss liek lielu regulatoro slogu uz tirdzniecību Atlantijas e, telpā, tātad e, regulatorā sadarbībā daudz ko var darīt vienkārši, lai samazinātu tarifus. Es domāju, tas bieži tiek aizmirst šajās diskusijās, jo projām ir šīs muitas nodevs 10,5 miljārdi vien ir muitas maksas, tad paturēt to visu prātā. Es domāju, ka mēs varam joprojām iegūt no nolīguma arī šajās jomās vien. Paldies! Paldies! Jums abiem un tagad došu vārdu tirdzniecības komitejas padītājiem profesoram Morēram. Kā Inta komiteja komitejas asociētais deputāts, parasti viņš man, uh, uh, priekšsēžu vietnieks, viņš man parasti dod vārdu, bet tagad dod viņam vārdu. Lambert kungs laikam gribēja izteikties. Vienu minūtu lūdzu. Vienīgais, ko es gribēju teikt, ir Karolai un Nadjai. Es pieminēju šo parādu procenta piemēra, ka es šeit ir vajais ķēdītas posms, kā ASV un Šveicis ir veiksmīgāk strādājuši šajā jomā. Kāpēc jūs domājat, ka TTIP uh, padarīs es par līderu šajā jomā? Man nav nekāda pamatā uzskatīt. Paldies par jūsu komentāru. Uh, un Lāno, nu, viņi tad eh, vienkārši nenāks pie sarunu galda. Viņi teiks, vispirms izdariet to, un tad viņi tikai turpinās sarunas. Profesor Moreira. Paldies. Pateicos par uzaicinājumu. Es šeit neesmu šeit kā Inte komitejas priekšsēdētājs, bet kā referents, kas strādā pie šī e, nolīguma. Par e, tirzniecības investīcija attiecībām. Šī ir viena no četrām parlamenta iniciatīvām attiecībā uz TTP. Šajā nedēļā es piedalos visās tajās viena. Viena no tām notiks pēc um, pāris stundām. Un mēs sekosim tam, kas izskan pēc pēdējām sarunu kārtām ar mūsu partneriem. Pirmkārt, šīs būtu pirmais šāda veida nolīgums. Otrkārt, parlamentam, manam komitejai, būtu noderīgi uzrunāt citas komitejas, kas varētu būt interesēti šajā nolīgumā un piedalītos pie, šajā debatēs, lai ieceltu pastāvīgos referents par šo nolīgumu. Un pēc debatēm domāju, ka šis ir ļoti noderīgs solis uz priekšu. Es eh, šeit daudz dzirdu, daudz apgūstu, bet gribu tomēr atgādināt divas svarīgas lietas. Eh, nav nejaušību, ka mēs esam izvēlējāmies eh, šādu virsrakstu, to varētu nosaukt par Ziemeļatlantijas nolīgumu, bet tas ir tirsniecības investīciju partnerības nolīgums. Tā tad uh, tas ar to atšķirsies no citiem nolīgumiem, kas ir noslēgti. Otrkārt, šeit ir un ne tikai par piekļuvu tirgumu, par tarifu barjerām, netarifu barjerām, bet arī par regulatīvām atšķirībām, kuras var izmaksāt tikpat dārgi, pa dažkārt pat dārgāk nekā tarifu barjeras. Un tāpēc Manuprāt, komisija padoma un parlaments mēģināja definēt visai plašu apjomu šīm, šīm sarunām. Un otrkārt, esam pieņēmuši jau divus ziņojumus par šo nolīgumu, tad, kad komisija uh, lūdza mandātu sarunām, un otrkārt tad, kad sārunu mandāts gaidīja padomas lēmumu, un abos gadījumos parlaments eh, vienmēr norādīja, ka vēlas iekļaut finanšu servisus, un, un to apliecināja parlamentu lielais vairākums. Un ja viens secinājums nebūs, ka ir spēcīgi argumenti, lai izņemtu uh, finanšu pakalpojums, tad tas ir iekļauts abos parlamenta ziņojumos, un pagaidām nav nekāda iemesla man mainīt viedokli attiecībā uz finanšu pakalpojumu iekļaušanu vai izslēgšanu. Nebūtu iedomājumi, ka ja jūs vēlaties veidot transatlantisku tirgu visambiciozāk, vērienīgāko brīvās tirzniecības zonas, tad mēs izslēgt no sarunām to, kas ir mūsu ekonomikas pašā centrā, kā mēs varētu no kopējā biznesa izslēgt to, ka mēs mēģinam beidot visvērējumīgākās tirzniecības attiesti, at, attiecības un izslēdzam kaut ko tādu, kas būtu ikvienu tirzniecisku partneru attiecību centrā. Tāpēc neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mēģinājums apiet regulatīvas atšķirības tikt uzskatīts par mēģinājumu atšķaidīt noteikums un tajā pašā laikā saredzu to, ka ja mums izdodas pieņemt kopīgu pieeju tad, kad krīze ir beigusies, tāds abas Atlantijas puses uzsāks regulatīvu sacensību, kas tāpēc, protams, um, jautājums ir globāls taču, ja mēs globālā fórumā nākam ar kopīgu pieeju, tad mēs esam daudz spēcīgāki nekā tad, ja esam izolēti ar, ar atšķirīgām pieejām un mūsu abām ekonomikām vajadzētu lietas apvienot globālajā arēnā, lai stiprinātu mūsu kapacitāti ietekmēt glo globālo spēles laukumu, lai mēs varētu nodrošināt augstus uh, E, standartus un novērstu jebkāda veida sacensību virzienā uz leju. Protams, mums ir jāturpina debatēt, jāturpina uzklausīt viedokļus un argumentus, taču neesmu pārliecināts, ka e, Vai, e, esmu pārliecināts, ka jāpatur finanšu servisi iekļauti. Tālāk. Esmu strādājis pie visiem tirzniecības nolīgumiem pēdējo piecu gadu laikā pēc Lisabonas līguma. Mēs nekad nesam organizējuši tik plašas, caurskatāmas, atklātas debatas. Šeit ir vismazāk konfidencialitātes un noslēpumainības no visām. Pilnīgi visiem dokumentiem ir nodrošināta pieeja. Un tas attiec uz ik vienu sarunu dokumenta rindiņu. Protams, izņēmums ir amerikāņu mm, eh, puses dokumenti, jo pagaidām komisija nav atļaujas tos dar, eh, iesniegt padomē un parlamentam, bet mēs nevaram nekādā veidā sūdzēties par informācijas trūkumu. Un tie dokumenti, kuri ir uh, pasludināti par klasificētiem, tie daļa no tiem ir noplī, noplūdusi. Tāpēc runāsim nopietni par atklātumu. Protams, nevar, nevar visu izdiskutēt uh, straumēšanas režīmā Tomēr šis ir pirmais nolīgums, kurā parlaments var teikt, ka mēs esam devuši pieju visiem dokumentiem. Domāju, ka publiski pieejami dokumenti ir ārkārtīgi plaši, un debats parlamentā parāda to, ka ne jau informācijas trūkuma dēļ mēs varam diskutēt un izvirzīt argumentus. Tāpēc gribu apsveikt Ekon komitejas iniciatīvu un paust cerību, ka šī nav pēdējā reize, kad tiek organizēta uzklausīšana TTIP ietvaros un cerīgi raugos uz turpmāku sadarbību ar jums un citām komitejām, kuras ir uzrunājušas Inta komiteju un piedalās šajā pasākumā, lai veidotu patiesu transatlantisku tirgu un arī attiecībā uz um, finanšu pakalpojumiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs eh, prof profesoru Moreira. Man šķiet, ka profesors Moreira ir praktiski visu eh, pateicis. Es pilnībā piekrītu viņam caurskatāmības sakarā un domāju, ka mēs apzināmies arī to, ka šis ir ļoti būtisks noslīgums no, no dažādiem aspektiem raugoties, bet vissvarīgākais ir tas, kad šis nolīgums varētu tikt panākts. Tas varētu būt tagad vai nekad. Mēs esam iecerējuši 15. gadā pabeigt sārunas. Domāju, ka jo ambiciozāk mēs, ir, mēs būsim, jo no visos aspektos mēs vairāk iegūsim. Tas, noz, tas nozīmē, ka mums ir arī jāuz, mēs arī varēsim uzlabot konverģenci visos aspektos. E, šīs nolīgums attiec uz savstarpēju atzīšanu, un arī mums ir jāatzīst, ka finanšu uh, pakalpojumi šeit ir jāiesaista, jāpiekrīt ka tam, ka eh, komisijas mandātā ietilps šie finanšu pakalpojumi, un profesors Moreira pilnīgi skaidri norādīja, ka tie ir jāiekļauj, un, manuprāt, nevarētu būt nekādas bažas, mēs Atlantijas abos krastos piekrītam, ka Šeit ir jā, tiek iekļauti finanšu pakalpojumi. Un at, gribu noslēgt ar e, Pēters Skinneris sacīja to, ka globālām problēmām ir nepieciešami globāli un nevis vietēji rakstur risinājumi un es ceru, ka jo ātrāk, jo labāk mēs dzirdēsim labas vēstis, ka uh, e, sārunas par finanšu pakalpojumiem ir sāku, uzsāktas. Gribu pateikties visiem paneļdiskusijas dalībniekiem, e, gribu pateikties profesoram Moreiram, un tagad uh, dažu minūšu pauze, sept, un 17.15 mēs pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta, pie viedokļu apmaiņas ar komisāru Mišelu Barņie.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 So, thank you very much. In... Paldies visiem, kas ir zālē. Mēs pārējām pie darba kārtības 16. punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāru Mišelu Barņē. Pēdējā viedokļa apmaiņa ar viņu notika 16. septembrī Un šķiet, ka šajā sasalkumā šodien ir mums pēdējā viedokļu apmaiņa. Es e, ceru, ka viņš turpinās strādāt pie Eiropas nākotnes komisāra. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Turpina Mišels Baņē. Godējumie deputāti, dārgie kolēģi, ar gandarījumu. Esmu jūsu vidū, es nezinu, vai šī ir pēdējā mūsu sarunu jūsu komiteja. Katrā ziņā es palieku eh, amatā un pieejams līdz pat jūsu sasaukuma beigām, un pēc tam būšu gandarīts tikties ar ikvienu no jums tajos aplikušajos mandātu mēnešos līdz oktobrim, kamēr būšu amatā. Un mums būs sadarbība ar jūsu komiteju. Es eh, pārlasīju sevis teikto šajā pašā, manuprāt, pat sēžu zālē. Tas bija 13. janvārī 2010. gadā, mazliet vairāk nekā pirms četriem gadiem, kad jūs mani uzklausījāt pirms es stājos komisāra amatā. Un man un arī jums ir svarīgi regulāri pārbaudīt, vai tas, ko mēs esam paveikuši, atbilst tam, ko mēs esam sacījuši. Es saku, mēs esam paveikuši, jo es negribu uh, uzskatīt sevi par vienīgo spēlētāju, eh, kas būtu strādājis pie šīs regulas par finanšu pakalpojumu un, manuprāt, pats būtiskākais, ko, pie kā mēs strādājam, ir īstenots, tomēr ir ļoti rūpīgi jāsekot mm, tiem pasākumiem, ko esam ieviesuši un ko mēs esam īstenojuši. Un, un kas ir iekļauts šajā svarīgajā tekstā. Vai pēc četriem gadiem es varu atkārtot, ka vairs nebūs krīzes? Nē, to es nevaru. Varu teikt, ka mēs varam teikt, ka saskaroties ar jaunām krīzes situācijām, mums būs iespēja uh, labāk paredzēt notikumu attīstību, un mūsu rīcībā būs labāki rīki, taiskait gan valsts, gan privātajām struktūrām pārvaldīt krīzes problēmas, bet tomēr atgādinu, ka mums ir jāpaliek vērīgiem. Gan eh, skatot pēdējos tekstus, kas ir uz mūsu darbu galda, jo finanšu tirgu ir ārkārtīgi iedomas bagāti spēlētāji, es domāju gan par to, kas ir noticis eh, šo četru gadu laikā, varētu nosaukt arī citus pie, piemērus, bet, dāmas un kungi, mums ir jādomā par visai sarežģītām, nebijušām eh, pazīmēm, ļoti nelielu izaugsmu starp banku tirgu, eh, kas nav atguvies daudz mm, Eh, likviditātes problēma parādu un problēmas ārpus Eiropas, kas arī var apgrūtināt at, atvesiļošanos. Domāju, ka šo iemeslu dēļ ir jābūt vērīgiem un mūsu teksti jādar, jāpadara darboties spējīgi maksimāli drīz. Šajā ievadaļā es gribētu runāt par to darba jomu, kas attiec uz jūsu komiteju, kas ir jāpabeidz tuvāko nedēļu laikā un par citiem tekstiem, tai skaitā, kas ir mūsu darbu kārtībā, varbūt mazāk steidzamiem, ņemot vērā jūsu mandāta beigu termiņus. Ir trīs teksti, pie kuriem darbs ir jāpabeidz ja no līdz likumdevēja puses būs pietiekami daudz politiskās gribas. Vienots atrisināšanas mehānisms, e, piekļuvē banku, pamatbanku kontiem un e, pakešu produkti. Euh, Runājot par absolūtām prioritātēm, ko pieminēja uh, Elīze Ferreira, un ko ļoti labi pārzina jūsu komitejas priekšsēdētāja Banku Savienība. Mums ir jāpanāk vienošanās par otro pīlāru. Pretējā gadījumā šī banka savienība varētu izrādīties trausla. Mēs nevaram Eh, veidot Eiropas Banku Savienību un starpvaldību eh, uzraudzi, eh, atrisināšanas mehānismu. Tāpēc es piedāvāju šo at Eiropas atrisināšanas mehānismu, kas ietu roku rokā. Un domāju, ka šajā, it īpaši šajā rītdienas svarīgajā tri, e, trilogā, es nākšu klajā ar punktiem, kurus es arī īsi tagad jums izklāstīšu par Eiropas institūciju lomu. Es atbalstu jūsu viedokli, ka pašreizējais risinājums ir visai sarežģīts padoms loma. Ir pārāk liela. Domāju, ka tā ir jāierobežo uz veto tiesībām eh, divos gadījumos konkrēti, ja padomu uzskata, ka padomas piedāvātais risinājums eh, neatbilst sabiedrības interesēm, vai arī tad, kad eh, komisija grib izmantot lielāku summu, intervences summu nekā piedāvā padomu Euh, padome. Un tāpēc domāju, ka ir jāpalielina jūsu loma. Tālāk ir runa par vienotu atrisināšanas mehānismu, kuram no pirmās dienas, kur rīcībā būtu pietiekami līdzekļi. Turklāt jūs paši piedāvājāt tekstu, eh, kas piedāvātu paredzēt nepieciešamo finansējumu banku padomas rīcībā. Dāmas un kungi, jūs eh, zināt manu nostāju un ceru, ka ar šo kopīgo gribu mēs rīt varēsim panākt dinamisku un ticamu kompromisu par Eiropas mehānismu pat, ja eh, lietas eh, notiks tikai pakāpeniskā veidā. Otrais temats, par kuru mums ir eh, jāsaskaņo viedokļi, ir patērētāju jautājums, kas attiecas uz pervenšas beresas tekstu, kidip un bāzes tekstu, pie kuras tā uh, uh, strādā Jurgens Klūte. Pie pervenšas beresas gatavotā teksta. Domāju, ka jūs uh, zināsit, ka neatrisinātie jautājumi var tikt um, sakārtot pēdējā trilogā. Politiski vienošanās ir iespējama tikai tad, ja visi parāda savu atvērtību, tas attiecas gan uz padomu, uz pensiju produktiem, kā arī uz parlamentu. Mēs esam gandrīz panākuši vienošanos par direktīvu, kas ir pilsoņu direktīva, tomēr gribu pasvītrot to, ka nosacījuma attiecībā uz banku kontu atvēršanu, kur patērētājs parādīt, ka pastāv saikne starp viņu un dalībvalsti, kur eh, viņš izdara eh, pie, eh, pieteikumu, manuprāt, ir pretrunā ar brīvu pārvietošanos. Ik viens patērētājs, kurš grib atvērt kontu, lai varētu izmantot iespējamās brīvības, viņam ir jāspēj to darīt. Savukārt, ja šāda konta atvēršana būtu ļaunprātīga, tad bankai būtu tiesības šādu atvēršanu atteikt. Turklāt padome ir e, paredzējusi vēl vienu tekstu, kur man ir juridiskas problēmas, ka šāda klauzula nav savietojama ar tekstu, nevar transponēt. Uh, direktīvu, ar nacionālu um, pasākumu, kas legāli nebūtu saistošs. Es ceru uz parlamenta sapratni par šiem tekstiem un ceru, ka šis ļoti svarīgais teksts pilsoņiem ir 9 miljoni eiropiešu, kuriem ir atteikta bankas konta atvēršana, kas nav integrēta sabiedrībā. Lūk, tas ir tas pirmais darba lauks, kas mums ir jāpabeidz. Otrais attiecas uz tekstiem, kuri reāli nav tūlīt pabeidzami pirms eh, jaunā sasaukuma. Tas attiecas uz naudas atmazgāšanas eh, paketi, kur Krišāns Kariņš un Moiša Kaleva ir referenti. Balsojums notika pagājušajā nedēļā plenārsēdē. Tāpat aprīlī būs likumdošanas paketi par maksājumiem, kur ir iekļauta maksājuma pakalpu servisu direktīvas pārskatīšana ar Diegu Feju un arī Pavlo strādā pie šiem jautājumiem. Domāju, ka šeit ir jautājumi būtu pabeidzami līdz gada beigām. Un arī citi dosie nevar tikt uh, pabeigti ne šajā sasaukumā, ne, ne pieņemt nākošajā plenārsēdē. Ļoti, e, tas ir ļoti žēl, piemēram, viens tāds ir. E, de reporter le vote à la prochaine législature. Il n'y avait pas un consensus. Jautājums. Tur pie trūkst pagaidām vienošanās starp politiskajām grupām bet, godājumie deputāti, ir būtisks plaš, būtiska plaša pielietojuma sfēra, lai nodrošinātu atsauces rādītājus Eiropas Savienībā. Apzinos, cik priekšlikums ir steidzams un esmu gatavs sadarboties ar parlamentu un padomi un no, panākt ambiciozu tekstu. Visbūtiskākais ir pielietojums sfēras jautājums un domāju, ka līdzīgi, ka ir jānosaka līdzīgi, lai bor eh, rādītāji tāpat paužu nožēlu, ka atsevišķi mērķa, viedokļu dažādība. Tomēr nav tikusi atrisināta, un Žans Polsgodes ir iesniedzis vairākus um, tekstus par uh, atsevišķu jautājumu termiņu saīsināšanu no pieciem gadiem uz trim, lūk, esmu izklāstījis otrā līmeņa e, pasākumus. Tāpat mēs esam daudz strādājuši, lai kalibrētu šo visai, fundame, pa, visai būtisko tekstu, uh, kurš ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Visas dalībvalstis ir strādā pie direktīvas transponēšanas, pat ja tikai divas valstis to ir tik tiešām transponējušas, citas nav varējušas respektēt ļoti īsos termiņus, kas ir seši mēneši, lielākā daļa dalībvalstu pēc manā rīcībā esošās informācijas var transponēt jaunos standartus līdz vasaras sākumai, un arī to es ziņošu ministriem nākošajā neformālajā ekofin sanāksmē Atēnās. Paralēli komisija ir pabeigusi pirmo sēriju ar tehniskajām normām, ko ir izstrādījusi EBA un tas ir svarīgs etaps, lai varētu garantēt to, ka direktīvos eh, tiek transponētas homogēnā veidā Eiropas Savienībā. Eh, RTS, ko ir apstiprinājusi komisija, manuprāt, eh, ir juridiski līdzsvarotas un atbildes. Le BA sont solides Pārdātām. Tāpat arī mani dienesti maksimāli informē parlamentu. Et en débattre à la dernière réunion de votre commission comme à celle de vos coordinateurs. J'insiste. Un gribu pasvītrot īpaši vienu punktu. Es saprotu, ka laiks atvēlētais ir visai īss un arī ar, ar EBA mēs būtu ieguvuši varbūt divus, trīs mēnešus. Es iesniedzu pieprasītajos termiņos vajadzīgo informāciju. Un es vēlētos, lai darbs noritētu turpmāk raiti Un eh, komisija un EBA ir saistīta ar pirmā līmeņa tekstu, un es nevaru ne paplašināt, ne samazināt šī teksta eh, pielietojuma sfēru. Standartu un RTS pieņemšanas laikā komisija pievērsa uzmanību tam, lai otrā līmeņa teksts ņemtu vērā pirmā līmeņa teksta mandātu un pielietojumu sfēru šajā jūtīgajā atlīdzību jautājumā. Tehniskās normas dod iespēju skaidri identificēt personas, uz kurām attiecas jaunie noteikumi par bonusiem, lai novērstu šo likumu apiešanu. Un es gribētu, lai jūs izsakāties pozitīvi par RTS priekšlikumu, lai mēs varētu e, regulu publicēt un bankas piemērotu noteikumus maksimāli drīz. Es nedomāju, ka mums vajadzētu dalīt dāvanu šajā sakarā bankām. Un noslēgumā priekšsēdētāji daži vārdi attiecībā uz jūsu komiteju, jo viens temats, manuprāt, ir ļoti būtisks un pēdējā detaļā eh, banku struktūra reforma pēc tam, kad visi pārējie teksti ir sagatavoti, domāju, ka tas varētu būt attiecināms uz 30 lielajām uh, Eh, Eiropas bankām, tās ir struktūrālas reformas, Līkanen ziņojums, šobrīd eh, jūs to skatāt attiecībā uz eh, bankām, kas ir pārāk, vai nu pārāk lielas, lai bankratētu, vai pārāk sarežģītas, lai tās, vai pārāk dārgas, lai glābtu, vai pārāk sarežģītas, lai tām pieļautu bankrotēt. Katrā ziņā es gribu teikt, ka ikvienam ir jāuzņemas sava atbildība. Es mēģināju izsvērt priekšlikumus un rast līdzsvaru starp finanšu stabilitāti un vislabāko nosacījumu izveidošanu kredītu piešķiršanai reāla ekonomikai. Turklāt, strādājot pie teksta, es uzdevu sev šo pašu jautājumu ne tikai šī teksta sakarā, bet arī citu tekstu sakarā. Mēģināju rast pareizo līdzsvaru starp stabilitāti, atklātumu, finanšu tirgu atbildību un šo pasākumu izmaksu un saistībām, ko tās uzliek ekonomikai Mani dienesti ir veikuši lielisku darbu un kopā ar jums es domāju, ka mums ir izdevies panākt līdzsvaru. Tagad ir jāizvērtē, e, kā tas viss e, turas kopā un vai nav kādu nevēlamu efektu uz izaugsmi. Tāpēc e, mēs strādājam pie finanšu pārskata, kas varētu tikt prezentēts aprīlī. Noslēgumā gribu apstiprināt, ka nākošajā nedēļā komisija pieņems paziņojumu par fin ekonomikas finansēšanu ilgā termiņā, e, kur jūsu devums ir klinca ziņojums, un pēc aprīļa pēc eh, zaļās grāmatas ļoti daudz reaģēju uz to. Lūk, no uh, manas puses um, tas būtu īsts izklāsts par to, kas ir veikts šo pēdējo četru gadu laikā. Visi deputāti, kas ir strādājuši pie šiem tekstiem, Un mēs vēl uh, tiksimies aprīļa sākumā ar nodaļu vadītājiem, kuri strādājuši pie šiem tekstiem, un ar šīm kompetentajām, šiem kompetentiem ekspertiem mēs esam varējuši strādāt, un jūs, protams, varēsit paši lemt, un arī vēlētāji varēs lemt par to, vai mēs esam izdarījuši pareizos secinājumus no finanšu krīzes, ko mēs esam piedzīvojuši, un tagad paldies par uzmanību. Merci beaucoup, monsieur le commissionnaire. Eh, no, ahora doy la palabra. Paldies, un tagad tautas partijas grupas vārdā dodu vārdu Verneram Langenam. Jā, ja, komisār. Komisār kungs. Sākšu ar pateicību par pēdējiem četrpus gadiem Trois. Jā, uh, vielen dank. Uh, Sākšu ar pateicības vārdiem jums, komisār kungs, par jūsu darbu pēdējo četrā pusgadu gaitā, cieši sadarbojoties ar parlamentu. Tas nebūtu nav pašsaprotam. Es strādāju ekonomikas komitejā gandrīz 20 gadus un labi atceros Un, ja vēlētāji un uh, mīļais dieviņš gribēs tā, tad vēl piec gadus strādāšu. Es atceros jūs priekšsēdi, uh, priekšgāja Megrīvī. Viņš devās uz zirgs skriešanām, finanšu tirgus krīzi divus gadus nogulēja, un tad 2009. gada 15. martā pirmo reizi reaģēja uz šiem iepriekšējiem gadiem. Pirmo reizi izstrādāt iespējamiem projektu priekšlikumu. Jūs stājāties amatā un nācās jums strādāt uzreiz uh, pilnās burās, un es to saku ar lielu cieņu. Jūsu paveiktais katrā uh, ziņā ir priekšzīmīgi, arī jūsu sadarbība ar parlamentu, nevienmēr mēs bijām viensprāts, bet es ceru, ka daļa no tā, ko jūs vēl iezīmējāt attiecībā uz nākotni līdz 31. oktobrim eh, šogad ar jauno parlamentu sasaukumu jūs šos darbus vēl varēsiet pabeigt. Tur jau tomēr ir vēl vairāk kā divi mēneši kopīgi darba. Man ir divas jomas, pa kurām jautāt. Pirmais attiec uz deleģētiem tiesību aktiem, kā jūs zinat, attiecībā uz atvasinājumiem pirms diviem gadiem mēs ar komisiju ir jums panākt um, vienošanos, ka tas tiks e, iekļauts, un tagad uh, ir jautājums, ko komisija darīs ar deleģētiem tiesību aktiem līdz septembra sākumam. Tas būs ļoti interesanti. Jūs pats teicāt, ka nedrīkstam pārsniegt, iespējams arī ne par māz darīt, kā tiks gadāts par to, lai deleģētie tiesību akti pēc e, sasauguma beigām arī vēl tiks parlamentā pārbaudīt. Otrakārt, es gribēju jautāt par jūsu piesauktajām struktūrreformām ar eh, dalīto banku sistēmu, kur jums nepaspēt izstrādāt priekšlikumu. Esmu pārliecināts, ka Eiropas banku sektoram ir ļoti dramatiski jāsamazinās, jo nevar būt tā, ka atvesinājumi ir 12 reizes pārsniedz pasaules uh, koproduktu. Banku sektora samazināšana arī nākamā sasaukumā būs ļoti svarīgs mērķis. Ir dažādi veidi riska vērtējumi, eh, izmaksas un mazās vidējās bankas ir īpaši saka, ka mēs esam pārliekās regulēšanas upuri, kuras, pa ko varam pateikties lielām investīciju bankām. Man interesētu jūsu viedoklis, kā mēs varam izvairīties no tā ar banku savienību vai centrālās bankas uzraudzību, ka reģionālie finanšu institūti saskarās ar šādu milzu birokrātiju, ko patiesībā spēja veikt tikai lielie finanšu institūti, vai arī tikai attiecībā uz viņiem tas īsti ir vajadzīgs arī. Un pēdējais. Banku restruktūrizācijas fonds, esmu pārliecināts, ka acīm redzot nebūs vienošanās uz vienotā tirgus pānta pamatu, bet uz padomes regulas pamatu. Ceru, ka tas vēl e, izdosies, bet arī šajā ziņā kvalitāte pēc manas pārliecības ir svarīgāk nekā laiks spiediens, jo Eiropas centrālā banka tikai ātrākais 2014. gada novembrī tiešām sāks veikt banku uzraudzību. Un ja nākamnedēļ vai šajā nedēļā sarunās rīt ne, tiks panākt vienošanās, tad tas nesabruks vēl, jo jums vēl būs laika līdz sasaukuma beigām šo banku restruktūrizācijas fondu ar jauno parlamentu sasaukumu darbs pie tā pabeigt. Tādēļ es domāju, ka kvalitātei dodam priekšroka pirms ātruma. Tā, to es iesaku, komisār kungs. Paldies! Paldies Langan kungam par um, viņa izvērtējumu, par manu darbu. Tā bija mana loma. Es uzņēmos šo lomu un šos pienākumus. Un to es arī paskaidroju atgriežoties uh, komisijā, jo tas bija mans otrais mandāts, neilgu laiku pēc pirmā, ka mans nolūks uh, atgriežoties komisijā bija veicināt ekonomisko pārorientēšanos Eiropas Savienībām. lai izvairītos no deregulēšanas, eh, kādas ir valdījusi Eiropā, kas ir bijusi ultraliberāla, tā es to kvalificētu, un kas ir bijusi tāda kā liberālisma karikatūra un pārspīlējums. Visi visā pasaulē un Eiropā domāja finanšu tirgos, ka viss viņiem ir atļauts, un arī viņiem viss tika atļauts neprātīgi bonusi, nekādas uzraudzības, toksiski produkti, kā, kas um, nāca par ļaunu klientiem un nodokļu maksātājiem. Tādēļ es esmu par šo pārorientēšanos. Protams, bija arī G20 lūgums pēc uh, šādiem tekstiem, bet bija arī referenta darbs, kas tika ieguldīts šajā jomā par uh, kapitāla risku dokumentiem un uh, tā saucamajām pasēm un citiem jautājumiem, kas mums pašiem bija jāuzsāk pārunāt un uh, bija jārisina. Jums uh, bija arī taisnība par pārējiem jautājumiem un varu piekrist ka šeit ir eh, zināma prognozēšana, kas jāveic eh, līdz parlamentu mandātu beigām, beigām un eh, visļaunākais būtu nenoslēgt darbus pie šī teksta, lai nodrošinātu, kas, kas attiecīgi nodrošinātu visas saistības un kas arī atbildētu uz G20 prasībām un kas nodrošinātu stabilitāti. Mēs uh, strādājām ātri, pilnīgā caurskatāmībā, un šobrīd mums ir attiecīgi atbildība, lai īstenotu tekstu. Pretējā gadījumā būs risks, ka katrā valstī tiks darīts tas, ko katrs vēlas. Jau tagad eh, redzam, ka ir mēģinājumi novirzīt eh, mūsu centienus un eh, zināmā mērā graut uh, mūsu virzību šajā virzienā. Lūk, tas būtu galvenais, ko es vēlējos uh, teikt uh, šajā sakarā. Un nevajadzētu zaudēt pārāk daudz laika, vajadzētu rīkoties ātri, ņemot vērā, ka šīs reformas ir komplicētas un skara 29 lielākās Eiropas bankas. Uh, to pašu iemeslu dēļ, kurus jūs minējāt. Katra šīs bankas bilance ir aptuveni valsts uh, IKP apjomā. Deutsche Bank ir uh, aptuveni 0,80%, jā, bet um, Francija ir bankas, kurām ir uh, lielāks, lielāka bilance nekā valsts IKP, un tas sistēmiski apdraud visu Eiropas Savienības tautsēmniecību. Šī iemesla dēļ uzskatu, ka šīm bankām kopumā bija nepieciešams kopējs Eiropas teksts un ne valstu tekstu apkopojums. Tādēļ arī šajā tekstā piedāvāju iet tālāk nekā likuma ziņojumā, kas ir vienkārši propriety trading aizliegums, kur notiek tā, tāds spekulācijas ar uh, cilvēku līdzekļiem bez viņu piekrišanas un informēšanas, un uh, attiecīgi ir uh, dažādi riski, kas parādās. Tātad es mēģināju iet vēl tālāk, un es mēģināju korekti kalibrēt un panākt līdzsvaru, sevišķi attiecībā pret mazajām bankām. Un es vēlētos teikt arī to, ko jūs labi zināt, ka uzraudzība attiecas uz visām Eirozonas bankām. Mēs zinām arī, ka ir bijušas mazas bankas, kas ir radījušas lielas problēmas. Līdz ar to domāju, ka vajadzētu stingrus noteikumus visam banku sektoram. Mums ir bijis eh, šis jautājums par eh, attiecīgu kalibrēšanu un proporcionalitāti, un par to mēs arī domājam. Ir bijis eh, arī uzraudzības īstenošanas jautājums, ko paģērējusi ECB. ECB tam aktīvi gatavojies, un šajā sakarā jūs uzklausījāt pārstāvi šodien. Uh, Es zinu, ka ECB pieņem darbā šobrīd ļoti aktīvi cilvēkus, kas darbotos šajā jautājumā un lai nodrošinātu Eirozonas banku uzraudzību. Es, godīgi sakot, uzskatu, ka šobrīd noslēgt šos jautājumus ir vispārējās Eiropas interesēs. To izdarīt šobrīd un negaidīt uh, līdz septembrim. Mums ir, mūsu rīcībā ir visi nepieciešami elementi. Nebūs uh, nekas vairāk pēc sešiem mēnešiem. Mēs tikai būsim zaudējuši sešus mēnešus un būs uh, samazinājusies Banku Savienības ticamība. Tādēļ um, pateicos uh, prezidentūrai un Eirogrupas priekšsādātājam par aktīvo darbību, lai panāktu šo nolīgumu. Paldies! Tagad socialistu pārstāvja jautājums. Eh, Lamberta kungam ir jāiedodas gan prom, vai jūs eh, neiebilstu dot vārdu Lamberta kungam pirms tam? Mans priekšlikums būtu tāds, ka tūlīt pēc manis varētu eh, uzstāties Filips, un tad mēs uzklausīsim komisāru atbildi abiem Filipu, vai tas būtu pieņemami labi. Un es uh, izteikšos kodolīgi, bet es neteikšos. Komisāra kungs, mīļais Mišel Barņē, no iespējas pateikt, ka jūs esat veicis daudz. Jūs esat strādājis labi, jūs esat parādījis, ka esat personība, Jūs esat veicis lielu eiropiešu darbu arī, neskatoties uz pretestību, un jūs bijāt arī labs partneris parlamentam un šai komitejai. Ja no dalību valstu puses nebūtu bijis krietni pārāk bieži mazdušības, konkrēts lobisms un arī pretestība pret labiem eiropeiskiem risinājumiem, mēs būtu arī kopumā tikuši tālāk, bet es nedomāju, ka tā ir jūsu vaina, ka mēs nepaveicām vēl vairāk. Es domāju, ka Eiropa no jums ieguva, mēs nesam no vienas politiskās saimes, bet es tomēr jūs cienu, un Morēs un Ferēra sociāldemokrāti šeit Eiropas parlamentā arī cienu jūsu darbu. Bet tāpat laikā es gribu teikt, ka darbs nav galā, Jūs jau, kolēģis Langens jau pieminēja eh, banku eh, dalīšanas tēmu un par nebankām to es gribētu runāt arī, protams, banku no nu, joma ir jāregulē, jāturpina regulēt, bet arī nebanku sektora eh, nedrīkst piemirst. Es pieminēšu arī reitinga aģentūras, nedomāju, ka esam jau visu paveikuši, kas būtu veicams šajā jomā, un treškārt gribu arī runāt par, manuprāt, problēmu un kur mums viedokļi nesakrīt. Tie ir deleģētie tiesībā kopumā. Man politiskā grupa uzskata, ka komunikācija starp komisiju un šo komiteju varētu krietni uzlaboties, dažs kārt jūs ar ļoti īsiem termiņiem ierosināt eh, deleģētos tiesību aktus, bet tie ir tik tehniski, ka parlaments nespēja labā kvalitātē savu darbu veikt, tas attiec īpaši arī uz CAD4, īpaši arī attiecībā uz uh, bonusmaksājumu griezt noteikšanu, mēs jūs kategorizāciju nesaprotam. Uh, piedāvātā sistēma mūsu skatījumā pārāk daudz iespējas sniedz izvairīties, un mēs domājam, ka tajā pašā garā, ka jūs strādājis līdz šim, mēs varam sasniegt labāku rezultātu, nezaudēt laiku. Ja visi iesaistītie būs viens prāts un varēs aplūkot šo tekstu, mēs to nesaņemam iepriekš kā konsultatīvu informācijas dokumentu, mūs pārsteidza. Uh, gatavais priekšlikums, ja mums būtu bijis laiks, mēs jums to jau iepriekš būtu teikuši, taču es domāju, ka tādā labā sadarbības garā, kādu redzējām iepriekš, mēs būtu varējuši labāk, skaidrāk tekstu vēl jūlijā plenārsēdē to apstiprināt. E, es domāju, ka arī cits pretruns ne tikai attiecībā uz bonus maksājumiem, paņemsim kaut vai autofinansētājs, kas ar šim uh, kapitāla stiprinātiem uh, uh, finanšu instrumentiem šeit uh, ir uh, labākā pozīcijā nekā autofinansētāji. Uh, Šeit ir daudzas problēmas, kuras mums derētu aplūkot detalizēt, un mēs varētu arī sastādīt labāku tekstu, kas, nu, kā vairāk iegūt reālā ekonomika nekā šīs ierosinājums, kas tagad mums ir uz galda. Šī kritika mums ir jāizsaka. Es ceru, ka e, šī lieta vēl tiks labota. Tas mm, nemazina jūsu darba veikumu, bet e, parādīs, ka šis parlaments ir tikpat mošs, kā jūs to arī esat iepazīstis, un mēģināsim kopā labot e, lietas vēl, cik varam. Paldies, Bulmā kungs. Mums ir 5 minūtes jautājumiem un atbildēm, ne tikai jautājumiem. Pretējā gadījumā komisāram nebūs laika atbildēt. Tagad vārds Lamberta kungam. Paldies. Es e, neizmantošu kolēģu pacietību un es domāju, ka atvadīties mums būs iespēja citā situācijā. Jautājums e, ir konkrēts par atmaksām, ir bankas atradušas veidu, kā apiet noteikumus. Es gribētu, lai jūs lūgtu EBA izvērtēt, kādi ir riskiem, ka, kas ir tas un kā ir apieti nosacījumi apvienotajā karalistē, lai iespējams arī uh, vestu tiesvedību pret apvienoto karalisti par notekumu neievērošanu. Es domāju, ka visi gadījumi būtu jāizskata, ja izrādītos, ka Britu valdība jaunprātīgi izmanto Eiropas likumdošanu. Otrs jautājums par daļģētiem aktiem. Es domāju, ka zinot to, ka banku sektorā trūkst kapacitātes Un tas eh, tādā ziņā, ka tas nespēja uzņemties atbildību. Uzskatu, ka deleģēto aktu piemērošanai būtu jābūt ļoti stingrai. Uzskatu, ka nav pietiekami stingri tas noteikts, proti, kādēļ cilvēkiem, kas pelna vairāk kā 5 simt tūkstošu eiro tiek piemēroti atvieglojumi. Um, nu, piemēram, tas ir viens no tādiem piemēriem, kas man nāk šobrīd prātā. Vispirms es gribētu teikt pirmajam runātājam, ka esmu ļoti aizkustināts par uh, jūsu teikto, par uh, mūsu darbu. Es saku mūsu, jo atkārtoju vēlreiz, ka man ir paveicies ar ārkārtīgi dinamisku kolektīvu. Un kopā mēs esam 600 cilvēki, kas strādā ar iekšējā tirgus jautājumiem. Un kopumā ir 200 cilvēku, kas eh, strādā pie visiem tekstiem kopumā, līdz ar to tas tiešām ir kolektīvs darbs un esmu aizkustināts par jūsu cieņpilnajiem vārdiem, tāpat kā Langena kunga teikto. Taču, kā jau jūs teicāt, mēs neatvadīsimies šodien. Mums jau būs iespējas atvadīties, un kas zina, ja vēlētāji tā vēlēsies, jūs atgriezīsieties. Runājot par deģētiem aktiem, te ir divi atšķirīgi jautājumi. Ir runa par būtību un par formu, kā arī jautājums, ko minēja Lamberta kungs par atsevišķu banku radošumu, apējot noteikumus šajās allowances lietās. Runājot par formu, vēlreiz varu uzsvērt, ka biju satriekts par eh, debatēm, kas mums bija par emīru, un mums ir eh, iemesls būt neapmierinātiem, un uzskatu, ka šoreiz vēl īsākā termiņā nekā iepriekš, jo bija parlamenta atjaunošana. Un eh, banku uzraudzības iestādes eh, darbs EBA, kad EBA man nodeva standarta priekšlikumus, es tos arī tūlīt nodevu parlamentam. Ātrāk es to nevarēju izdarīt. Mēs vienmēr varam skatīt, kā praksē darbojas šis um, starpinstitūcija nolīgums starp parlamentu un komisiju. Uh, man ir ļoti liela cieņa pret jums, un pats arī esmu bijis parlamenta deputāts. Esmu gatavs um, mācīties no kļūdām, taču es uh, nevaru darboties ātrāk, kā tas ir iespējams, tīri laika grafika ziņā. Runājot par būtību, tas ir tieši saistīts ar uh, pirmo līmeni, pirmā līmeņa noteikumiem. Un tur ir attiecināmība uz material risk takers, angliski, materiālā riska, tiem, kas uzņems materiālo risku. Tātad um, mēs varētu atcerēties to, ka šis teksts tika uzlabots un es jūs atbalstīju un atzīmēju to, ka parlaments to ieviesa un ka mēs bijām pirmā jurisdikcija pasaulē, kas iegrožoja bonus maksājumus. Un jūs labi zināt, uz ko tas attiecas. Tātad tas attiec uz eh, tā saucamajiem material risk takers. Protams, ka dalībvalsts drīkst iet arī tālāk, nekas nevar to tām liekt. Taču sākot no šī punkta, kas arī atrunāts pirmajā līmenī, EBA strādāja. Kvantitīvie kritēriji pēc kvalitatīvajiem kritērijiem. Ir 15 e, kritēriji, kas ir ļoti stingri, un es teicu, ka tiklīdz e, kā viens no kritērijiem ir spēkā, tā uz konkrēto personu attiecas eh, likuma došanas teksts. Kad ir kāda atbilstība šiem kritērijiem, tad ir ļoti maz cilvēku no šiem eh, risk takers, tiem, kas uzņemas šos riskus, kas, eh, uz kuriem neatiecas šie ierobežojumi un noteikumi. Tātad kvalitatīvie kritēriji un kvantitatīvie kritēriji ar sliekšņiem, 500 tūkstoši, kā jūs minējāt, miljonus un tā tālāk. Tie ir ļoti lieli līdzekļi, un arī šeit ir piedāvājums no EBA veikt uh, ekspostu pārbaudi starp 700 un 750 uh, tūkstošiem, un pēc tam uh, virs miljona ir EBA. Es nevaru pārrakstīt direktīvu. Bija daudz debašu, lai rastu ticamu kompromisu. Mēs stingri piemērojam šo tekstu, balstoties uz EBA un pirmo līmeni. Es domāju, ka teksts pašreizajā redakcijā, kā to piedāvājam, ar kvalitatīviem un kvantitīviem kritērijiem, ietvers gandrīz pilnīgi visus šos material risk takers. Ja dažiem eh, izdosies izvairīties no šiem nosacījumiem, tas nozīmē, ka viņi neatbilst kādai konkrētai uh, riska ņēmēju kategorijai. Varbūt, ka būs vēl jāpārskat šis jautājums un varbūt jāiet vēl tālāk. Taču es gribētu aicināt būt uzmanīgiem par to, ko mēs darām, lai eh, paturētu prātā, kas notiek Eiropas Savienības tiesām. Šī eh, tiesvedība pēc eh, apvienotās karalistas valdības pieprasījuma mums liecina par to, ka nevajadzētu radīt juridisko nenoteiktību un apstrīdēt likuma būtību kā tādu. Es domāju, ka, kā jau teicu, visi riska ņēmēji tiks ietverti. Es vēlos uzsvērt, ka gaidot uz, gaidot vienošanos, likums tātad ir piemērojams no 1. janvāra, un ja nav standartu, tad katra valsts darīs, ko grib šajos jautājumos. Tādēļ aicinu jūs izturēties atbildīgi, lai mēs varētu pēc iespējas konsekventāk piemērot šo tekstu. Otrs jautājums par allowances, par kur runāja Lambert kungs, te ir runa par jaunu kategoriju kuru ir izgudrojušas atsevišķas bankas, tie nav bonus maksājumi. Un es teikšu, Lambets kungs, ka es 12. februārī EBA nosūtīju vēstuli, kuru varu arī publiskot, jums nodot. Un tur 28. februārī EBA katram valsts regulātoram lūdza konkrētos elementus, kas būtu vajadzīgi, lai praksē īstenotu šādus nosacījumus, un tas mums atgādina to, kas notiek arī Sitijā, un varbūt ne tikai. Mēs gaidām šos uh, elementus. Es uh, gaidīju, nerēķinoties ar to, ka es varētu, ka man būtu iespēja ar jums uh, tikties, Un, ja mēs konstatējam kādu apiešanu vai eh, likumu neievērošanu, tad mēs uzņemsimies atbildību un saskaņā ar EBA jūs zināt, ka ir, tā ir tiesības rīkoties, ja ir nepieciešams, katrs uzņemsies savu atbildību. Eh, Paldies, ir palikuši seši runātāji un piecas minūtes, tāpēc vajadzētu ievērot šīs piecas minūtes un uzdot precīzus jautājumus. Gulārkundz, paldies, priekšsēdētāji! Mans jautājums par rītdienas sanāksmi. Elīza ir paveikusi lielisku darbu, un mēs gribam paveikt šo otro eh, sadaļu banku eh, savienībā. Bet, ja mēs eh, atkāpjamies mazliet no šīs diskusijas, kurās mēs ieslīgstam kā purvā, tad cilvēki no malas uzdos jautājumu, kurš to veido un kurš maksā, un pagaidām šobrīd atbildes nav. Kurš lemj? Mums ir pilnīgi ķīniska atbilde, no sākuma bija tīri interesants skicējums, bet ļoti labi, ka pasvītrojat, ka šobrīd padomas piedāvātais risinājums ir sarežģīts. Bet par to, kurš maksā, ir vēl interesantāk, jo nav skaidrs, ne kurš nekā maksās. Es nevaru kā likuma devējs teikt, ka mēs esam vienojušies, ja par summu 55 miljārdi dolāru nav skaidrs, no kurienes nāk šī nauda. Un tā ir puse no Eiropas Savienības gada budžeta. Silvija Glāra, kā visiem referenti ir ļoti aktīvi, es gribu pateikties viņai līdz ar Elīzu Ferreiru. E, saprotu, šos abus jautājumus. Un komisijas sākotnējā tekstā mēģināja atbildēt ar Eiropas mehānismu palīdzību. Turklāt arī bija doma no centrālās bankas eh, atbalsta veidā paredzēt eh, kredīta līniju. Mums ir divi līdz likuma devēji un es apzinos ļoti sarežģīto um, procesu, lai panāktu politisku vienošanos. Kurš pielēma lēmumu? Saku skaidri, ka, manuprāt, sistēma ir visai sarežģīta un vajadzētu to vienkāršot. Uh, pa, uz diviem gadījumiem, kurus es pieminēju, un kas, manuprāt, ir uh, Eh, leģitīmi grib pateikties jau savu, un ceru, ka eh, Grieķijas prezidentūras un Eirogrupas eh, vadībā mēs varēsim panākt kaut ko vienkāršāku. Un sistēmai ir jābūt Eiropiskai vienkāršākai. Pagaidām tā tas nav. Es ceru, ka arī tas mums izdosies kurš maksā. Pagaidām nav šīs kredītlīnijas, un mēs nevēlamies vairāk izmantot nacionālos, um, nacionālās iemaksas. Es piedāvāju Eiropas fondu, mēs to neizveidosim pirmajā dienā, jo, jo um, dalībvalstis vēlas progresīvu mutualizāciju, mēs varam strādāt uh, ātrākā tempā mēs apzināmies, ka šie 55 miljārdi, ka tiem ir jābūt pieejamiem sākot ar pirmo dienu. Šis atris, eh, atrisinājuma fonds būtu ar eh, garantētu, mm, mutualizētu pakāpeniski iemaksu un Silvīgu lār tas piešķir šīm fondam ticamību pašam par sevi un iespējas meklēt naudu tirgū. Kas maksā, tie, tās ir banku iestādes. Varbūt es izteicos slikti, saka jautājumu uzdevēja. Vai jūs domājat, ka šajā etapā mēs varam uh, pieņemt eh, kādu likumdošanas aktu, nezinot, kā tiek aprieķināt šie maksājumi. Komisārs turpina domāja, ka tas ir vislabākais kompromiss, eh, kāds varētu būt deleģētais akts no komisijas puses, respektējot to, kas, kas ir rakstīts eh, BRD sastajā pātā. Es eh, arī domāšu par to rīt, tas ir komisijas deleģētais sākts. Paldies, komisāri, turpina priekšsēdētājs. Eh, ECR grupas vārdā deputāta Vikforta. Komisāri, pēdējo piecu gadu gaitā esam strādājuši, lai gādātu, ka finanšu nozara tikt labāk uzraudzīta, bet tāpat laikā nenosmacētu šo nozari un gan jau laiks parādīs, vai mums tas izdevās. Esam strādājuši, lai būtu vienāds spēles notiekumi vienātajā tirgu un arī patiesībā globālā līmenī, jo finanšu nozara darbojas globāli. Taču viens no galveniem jautājumiem, pie kuriem strādājam, bija darbs pie tā, lai uh, nodokļu maksātāji turpmāk nebūtu jāmaksā par banku izgāšanos Un tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs pieņemam likums par bail-in, nevis bail-out, un mēs mēģināsim arī panākt to vienošanos par SRN, kas attiec uz valstīm, kas piedalās, gan arī uz tām, kas nepiedalās. Bet man divi īsi jautājumi pirmkārt. Presē pat laban komentētāji pauž, ka slikta banka savienība būtu sliktāka uh, E, par gadījumu, ka mums nemaz nebūtu bankas savienības, vai jūs tam piekrītat? Otrakārt, ja mums nebūs vienošanās rītvakar, ko jūs domājat par iespēju, ka parlaments varētu savu galvu balsojumu par RRD atlikt? Vai jūs piekrītiet man, ka tas būtu pilnīgi bezatbildīgi? E, tādējādi mēs varētu saņemt bail-in un ne bail-out. Euh, Viki Ford, d'abord, merci aussi. Paldies, eh, Fords kundze, vispirms eh, par jūsu sadarbību, kas eh, Es varu teikt objektīvi, ka es esmu sadarbojies ar visām grupām un objektīvi. Es domāju, ka tagad mums ir šī daudz maz pilnīgā struktūra, un mēs varam precīzi balstīties uz konkrētiem faktiem un konkrētiem likumiem. Mēs nevaram varbūt prognozēt notikumus divus, trīs gadus uz priekšu, taču mēs varam izvērtēt uh, ekonomisko ietekmi, un pie tā mēs arī strādājam, veicot uh, vispārīgu ietekmes izvērtējumu un sākot no aprīļa, domāju, varēsim piedāvāt jums izsvēršanai pirmo ekonomisko izvērtējumu, kāds būtu šāda veida struktūrai kopumā. Globāli var teikt, protams, protams ir izmaksas. Es domāju, ka visiem eh, CRD4 kontekstā visam ir izmaksas un eh, uzskatu, ka mūsu uzdevums visiem kopā ir izvairīties no pārāk dramatiskām izmaksām, kuras mēs nevarētu maksāt divreiz. Uh, kā tas bija finanšu krīzes gadījumā, kad uh, 2008. gadā krīze sagrāva mūsu tautsemniecību, no kā mēs vēl neesam atguvušies, šīs izmaksas sedza nodokļu maksātāji 10-15% apmērā no IKP, atkarībā no situācijas, tas, to maksāja bezdarbnieki jautājums. Mans jautājums ir par to, ja mēs rīt vakaram nevaram vienoties, tad vai būtu jāvirzās uz priekšu? Atbilde. Mēs, kā jau teicu, nopietni strādājam pie tā, lai samazinātu riskus nodokļu maksātājiem un noguldījumu veicējiem. Šī darba gaitā bija arī jautājums par to, kā aizsargāt vienotā tirgus integritāti. Jo, protams, ir valstis, kuras ir Eirozonā, ir kuras nav, ir kuras pievienosies, un tātad ir jautājums par to, kā nodrošināt vienotā tirgus konsekvenci. Banku savienības eh, kontekstā es uz to neskatos ar jau provizoriski tā, ka būtu jāsagaida izgāšanās. Tas neatbilst manām. Uh, temperamentam. Es domāju, ka Eirogrupas, eh, Eiropas Savienības priekšsādātāji eh, mēģina panākt to, lai sistēma būtu ticama. Mēs esam panākuši jau vienošanos eh, Eiropas uzraudzības mehānismu kontekstā. Tas, protams, ir sarežģītāk, grūtāk, jo te runa ir par naudu. Jautājums tātad, kas maksā, bet es skatos uz to, Eh, ka, tā, ka mēs panāksim šo vienošanos, un es domāju, ka mēs rīt nonāksim tātad pie pozitīva iznākuma, un domāju, ka laba banku savienība, konsekventa saskaņot savienība būs pozitīvs rezultāts, pat tad, ja ir arī šī savstarpējā izmantošana, bet es domāju, ka mēs varam nonākt pie labas banku savienības. Lies paldies, komisāra kungs! Mums vēl ir četri runātāji. Jautājums, komisār kungs, jūs tad nevēlējāties eh, atbildēt uz šo jautājumu. Jūs uzskatāt, ka ir vitāli noslēgt eh, šo vienošanos, un jūs neapsverat nemaz to, kas eh, būs, ja mēs nenoslēgsim. Priekšstādētais komisār kungs, jums būs iespēja atbildēt pēc tam, ja vēlaties. Došu vārdu vispirms Nākošais runātājs Žants Pols Gozēs. Uh, ļoti e, gribu pateikties par paveikto kopā, par sarunu pabeigšanu. Es saprotu, ka jums ir šāda attieksme un cita nebūtu arī komisāram eh, piedi, piemērota. Un ir jādomā par izdošanos pasākumā, kurā piedalās arī parlaments, bet eh, pie kā mēs esam strādājušies kopā. Man jautājumus eh, iesniedza Otomārs Karas, kurš nevarēja būt klāt šodien. Un pirmkārt, vai, sakot ar to brīdi, kad kvalitatīvs kritērijs tiek piemērots, nav nekādas eh, izņēmuma iespējas, to jūs atbildējāt, vai komisija ir ņēmusi vērā visus kvalitatīvos kritērijus, vai arī daži no tiem ir atstāt novārtā par RTS, eh, vai no komisijas eh, viedokļi ar tēs atbilst likumdevēja gribai attiecībā uz bonusa griestu piemērošanu. Lūk, tie ir Otmāra jautājumi. Jūs daļēji uz tiem esat atbildējis. Varbūt jūs varētu precizēt atsevišķas lietas un nedomāju būtu, ka būtu saprātīgi pieļaut para teksts parlamenta vēl gribēta teksta paralīzi. Nākošais runātājs Anipudimātā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, turpinu šo franču valodā. Gribu pateikties par lielisko eiropeisko darbu un par sadarbību un koordināciju kāda jums bija ar parlamentu un konkrēti ar mūsu komiteju. Un tagad turpinu grieķu valodā ar jūs atļauju. Divi jautājumi no manas puses. Šie jautājumi turpina kolēģi uzdotos. Pirmkārt, saistībā ar rītdienas trilogu par SSM un banku glābšanas fondu. Mēs eh, visi sagaidām globālu vienošanos, un Viki Forda jautāja, ko parlamentam vajadzētu darīt, ja mēs šādu vienošanos nepanācam. Mans jautājums Vai mums ir vienota uzraudzības sistēma, kas sāks darboties rudenī? Un arī pie durvīm gaida Eiropas banku stres tests, jeb izturības pārbauda. Pastāv risks, ka ja mēs rīt eh, vienošanos nevaram panākt attiecībā uz e, eh, SRM un tādā gadījumā šie stres testi notiktu darbojoties SRM, bet bez jaunajiem instrumentiem. Un ņemot vērā to, ka banku savienības mehānismi uh, kas ir paredzēti, lai stātos pretī banku nozares fragmentācijai tādā gadījumā vai šajā gadījumā neiestātos papildu fragmentācija. Otrais jautājums. Jūs, komisāri, vienmēr apgalvojāt, ka ir trešais pīlārs Banku Savienībai, kurš attiektos uz, garanti, uz noguldījumu garantijām. Šķiet, ka tas ir pilnībā atstāts novārtā. Vai mēs varam jau šo trešo pilāru apbedīt, piešķirot tam pirmās klases eh, bērnu ceremoniju, vai tas tik kaut kad eh, tiks augšām celts, kad mēs varēsim runājāt par, runāsim par noguldījumu garantijām. Eh, Dodu tagad Uh, vārdu goja grupai. Jā, Klūts kungs. Jā. Pirmkārt, es gribētu pateikt cīdas vārdiem pievienoties komisāram, es uh, jūs darbu arī uzskatīju par ļoti konstruktīvu un priekšzīmīgu, salīdzinot ar citiem komisāriem. Attiecībā uz savu ziņojumu es arī varu uh, to teikt ļoti konkrēti, un par to gribu sirsnīgi pateikties, tātad par labo sadarbību. Es ceru, ka ceturtdien ziņojumu par eh, kontiem mēs varēsim pabeigt, bet ir divas lietas, kas vēl dara bāžas. Tas ir viens britu īpašais lūgums un nelielāks franču īpašais lūgums. Es ceru, ka mums, mēs sarunās šos jautājumus vēl atrisināsim. Vēl gribēju norādīt uz vienu punktu šajā sasaukumā. Esam daudz strādājuši ar banku likumdošanu, tas bija nepieciešams. Dažreiz man radās iespējas no sarunām ar daudzām iesaistītām pusēm, ka vēl paliek daudz darāmā privāto parādnieku jomā. Ir daudz cilvēku, kas ir caušu mājoklis, mājokļus ņēmuši hipotekāros kredīts, kas ir, ir nonākuši parādos krīzes rezultātā, no kuriem viņi paši nevar izkulties. Vai nevarētu pie šie jautājuma pastrādāt un tieši šai grupai arī ES līmenī radīt e, maksāt nespējas e, likumdošanu, lai viņi varētu e, viņiem pavērt jaunu perspektīvu, jaunu iespēju dot sākt jaunu dzīvi. Tas varbūt lūgums nākamajam sasaukumam. Paldies! Un tagad ļoti īsi Skinner kungs, pretējā gadījumā vicekomisāra kungam nebūs iespēja atbildēt. Paldies, komisāra! Pirms pieciem gadiem, kad sākāt darbu, es nezinu, vai jūs zināt tieši, ar ko saskarsaties, bija tāda viesuļvētra maksāt nespēju divu, tas ļoti labi, jūs birojas veic šeit liels darbu, un es gribu teikt, ka arī uzraudzības iestādēm, ar kurām es strādāju, man šķiet, ka sadarbība ar jūs Eh, dienestiem bija ļoti veiksmīgi par naudas tirgiem. Es neesmu pārliecināts, nevaru piekrist, ka kompromiss eh, traucē to, kas šķiet diezgan homogēns produkts, vienveidīgs. Un patiesībā man šķiet, ka šajā tēmā nav īsts kompromiss panācis, tad diezgan vienpusēja vienošanās. Tad par pilsoņu kontiem esmu pār. Es domāju, ka jābūt banku pakalpojumiem, pamat banku pakalpojumiem, piemiem cilvēkiem, kas pat labi nogriezt no parastās modernās sabiedrības. Es ceru, ka jūs pretosties arī uh, tendencei, ka cilvēki var maksāt tikai elektroniski, eh, un ja nav konta, tad nevar maksāt. Daudz cilvēku labprātāk maksā skaidrā naudā, un es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka ejot uz vēlēšanām, tas ir kaut kas, ko daudz vēlētāji arī gribētu redzēt. Paldies, komisār. Eh, Skinner kungs un tagad komisārs. Parlementaire qui n'aurait pas pu poser. Es atvainojos deputātiem, kas nevarēja uzdot man jautājumus. Es labprāt uh, tiktos divpusēji, ja jūs vēlaties. Paldies uh, jums par uh, izvērtējumu manam darbam un atbildot uz jautājumu, kas saistīts ar Marka Rasu, kas ir spēlējis ļoti lielu lomu. Jā, ir skaidrs, ka viens pats no kvalitatīviem kritērijiem ir pietiekams, lai noteikumi attiektos uz šo personu un attiektos noteikumi par bonus maksājumu ļaunprātīgu izmantošanu un, kā jau teicu, ir 15 kritērija, ko noteikusi EBA. Es zinu, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka to ir par daudz. Un jā, uzskatu, ka kopā ar EBA mums ir bijusi, mēs esam godīgi un nopietni atbildējuši uz līdzlikumdevēju vēlmēm, un šeit es atsaucu toreiz uz pirmo līmeni un uz to, ka tas attiecas uz šiem riska ņēmējiem. Vai tas ir pietiekami, lai ietvertu arī eh, samaksas? Eh, nu, tas kā jau teicu, ir jautājums par to, ka vēl ir iespējams iet tālāk. Taču tagad es vēlos atgādināt, ka man nav pilnvaru mainot direktīvu par pirmo līmeni. Varbūt jums šāda kapacitāte būs, varbūt manam pēctecim būs šāds pilnvars, taču šobrīd tas tā nav. Paldies arī Par pārējiem jautājumiem, nu, kā jau teicu, mans temperaments neatbilst skeptiskām prognozēm par to, kas notiks, ja būs izgāšanās. Un man publiski arī jāatzīst, ka teksts un rezolūcija ir nepieciešams. Šis teksts par eh, banku noregulējumu ir nepieciešams, lai mēs varētu iegrožot, ierobežot um, bankrota vai sanācijas riskus. Tas nodrošinātu labāk pārvaldītas bankas bez interešu konfliktiem, labāk uzraudzītas bankas gan valstu, gan Eiropas līmenī, ar labāku kapitālu, ar veiksmīgu noregulējumu sistēmu un uh, depozītu garantiju sistēmu. Un ja visi šie noteikumi būtu stingri ievēroti, tā, tos te arī bonus maksājumi un pārāk lieli riski, tad tas uh, ļautu izvairīties no banku katastrofas. Taču, neskatoties uz to, šāda katastrofa, protams, varētu būt, bet uzskatu, ka organizēta un prognozēta uh, sagatavošanās katastrofai būtu mazāka dārga nekā nesagatavotība. Runājot par stresa testiem un centrālo banku, kā arī e, um, pārējiem jautājumiem, ir jārisina šie jautājumi ar pašreizējiem instrumentiem. Protams, uzraugu jautājums stāsies spēkā 4. novembrī, taču turpmāko mēnešu laikā līdz 4. novembrim vēl nebūs e, ne no šā, ne no tā tāda darbojoša mehānisma. Būs eh, jāveic eh, vesela virkne darbību. Un eh, tas tā ir bijis pēdējo gadu laikā. Da, bankas ir daudz strādājušas, lai pārstruktūrētos, taču būs jābalstās uz mūsu rīcībā pašai, pašlaik esošiem instrumentiem. Tas ir skaidrs. Runājot par garantijām, jūs zināt, ka mēs esam iesaistījuši 28 valstu fondus depozītu garantijām. Uh, ir saiknes starp šiem fondiem, taču nav Eiropas līmeņa fonda, kaut arī zinu, ka parlaments to būtu vēlējies. Jebkurā gadījumā mēs eh, nevaram izvērtēt šo 28 valstu fondu funkcionēšanu, taču tie ir balstīti uz vienu to, un to pašu struktūru, ir konsekventi. Un tā tad ir šis minimums eh, depozītam, kuru nedrīkst aizskart. Paldies par apņemšanos atbalstīt šo tekstu runātājiem, kas izteica šādu apņemšanos. Uz man šis teksts šķiet ārkārtīgi būtisks, jo tas aizsargā pilsoņus, visneaizsargātākos un trūcīgākos pilsoņus, kas redz, ka gaisā izkūp miljardiem eiro uh, un viņi neko tur nevar darīt, un tieši šeit mēs aizsargājam šādus cilvēkus. Runājot par pārāk lielu parādu, es labprāt diskutētu ar kolēģiem, ar sociālo lietu komisāru par jūsu piedāvājumu, labprāt diskutētu. Un būtu nepieciešams izvērtēt visas valstu sistēmas, lai izvairītos no šādiem, šādas eh, pārāk liela parādu sloga un attiecīgi ieviestu Eiropas eh, ietvaru noteikumus. Taču es apzinos, ka ir šāda problēma un mums, mūsu interesēs ir sadarboties, lai izvērtētu visas sistēmas, kas sastāvā daudzās, eh, kas pastāv daudzās valstīs, un lai būtu papildus arī šāds Eiropas ietvers. Paldies eh, par eh, sadarbību kolēģiem un runājot par drošības spilvenu, šeit mēs varam runāt par garantētajām vērtībām, nevis varējošām vērtībām un bija piedāvājums arī aizliegt šos fondus. Mēs šādu aizliegumu nepiedāvājām. Es arī daudz par to domāju. Zinu, ka, ja aizliegtu šādus fondus, tā būtu smaga problēma daudzām, vairākām Eiropas Savienības valstīm. Un ja mēs no vienas puses nepiedāvājam šādu aizliegumu, tad no otras puses mēs esam piedāvājuši šo drošības spilvenu. Un biju gatavs atvieglot vienošanās panākšanu, runājot ar Gazēšu kungu šajā jautājumā. Paldies, komisāra kungs! Uzskatu, ka šī būs pēdējā reize, kad tiekamies šī mandāta ietverošajā komitejā. Paldies jums par sadarbību, par kuru mums bijis liels prieks. Es domāju, ka mēs eh, varam novērtēt visu nozīmīgo darbu, ko esat paveicis šī mandāta ietveros. Un es eh, tiešām uzskatu, ka Eiropai nepieciešama tāda cilvēka kā jūs. Lies jums paldies, paldies to, kiem sakarunātājs. Nākamā sanāksme vēl nav paredzēta, tas būs jāfiksē. Paldies! Merci beaucoup, Michel. Okay. Merci beaucoup. Pleasure. Thank you. Thank you very much.